So, good afternoon, everybody. I hope that everyone. Sveicināti, kolēģi! Es ceru, ka jūs patiešām uh, izbaudījāt savu pusdienu pārtraukumu. Es to darīju. Gribēju pie mums sveikt kolēģus, dalībniekus un visus, kas sako mūsu sēdēji arī tīmeklī. Man ir liels prieks un gandarījums jūs uh, laipni lūgt šajā uzklausīšanā par eh, darba ņēmēju aizstāvību, runājot eh, par nestabilu un eh, vai arī daļa laika nodarbinātību. Es ceru, ka eksperti šodien varēs atbildēt uz lielo jautājumu gūzmu, kas varētu mums visiem rasties. Tagad daži praktiski jautājumi. Uh, Eh, Tūkojums ir pieejams visās 24 oficiālās valodās, izņemot igauņu, somu, lietuviešu, portugāļu, slovēņu, čehu un horvātu. Izņemot eh, manis minētās valodas, visas pārējās uh, ir pieejamas. Jūs varat gan tajās izteikties, gan arī klausīties tajās tulkojumu. Uh, visa uzklausīšana tiks raidīta internetā, tāpat kā arī uh, visas uzstāšanās, un tas tiks ierakstīts. Iepazīstināju jūs ar tehniskajām detaļām, praktiskiem jautājumiem. Tagad uh, ķersimies pie klaus, uzklausīšanas, uh, kas ir uh, lieliski iespēja visiem klātesošajiem un sabiedrībai labāk pārdomāt šos jautājumus, kas saistīti ar nodarbinātības veidiem un arī precizēt dažādu darbinieku kategoriju uh, uzstādījumu. Kopš 2014. gada mūsu komiteja saņem aizvien vairāk lūgumu rakstu, kas attiecas uz pilsoņu bažām, jo viņi tiek pieņemti darbā uz uh, konkrētu laiku vai arī nestabiliem apstākļiem. Uh, Es gribēju pateikt, ka gan valsts, gan privātais sektors ir vainojami šādos nodarbinātības veidos. Daudzi kritizēja to, ka veicot līdzīgu darbu un uzņemoties tikpat lielu darba apjomu, saņem nevienlīdzīgu atalgojumu vai arī nebauda uh, vienlīdzīgu veselības un sociālo apdrošināšanu. Ir arī lūguma raksta autori, kas ir eh, nobažījušies par eh, to, ka atipiski darba līgumi kļūst par sistēmu un sāk aizstāt tādas tradicionālākus, eh, ilgspējīgākus kontraktu veidus. Un tā de, daudzi darba devēji dod priekšroku īstermiņa uh, kontraktiem, jeb līgumiem vai tādiem nestabilākiem līgumiem. Šodien pie mums ir ieradušies um, runātāji, kas uzstāsies ar pētījumu rezultātiem. Un C politikas nodaļa pēc mūsu komitejas lūguma ir veikusi pētījumu, lai varētu labāk izvērtēt uh, nestabilus darba apstākļus un kā tie sasauc ar ES nodarbinātības likumdošanu un sociālo aizsardzību. Tiek runāts par atipiskiem darba līgumiem un franšīzēm. E, uzklausīšana ir sadalīta divos paneļos. Pirmajā runāsim par darba apstākļiem ES 2017. gadā, uzstāsies dažādi akadēmiķi, domnīcu pārstāvi no dažādām dalību valstīm, kas, protams, arī ieskicēs dažādus vērojumus. Pie mums ir ieradies arī viens no kolēģiem, Silikjotis kungs no Kipras, kas strādā Eiropas parlamenta nodarbinātības komitejā. Liels prieks jūs šeit redzēt! Otrajā panelī runāsim par eh, šādu nestabilu darba līgumu eh, juridiskajiem un eh, sociālajiem aspektiem. Uzstāsies darba mm, devēji, advokāti un arī arotbiedrību pārstāvji būs arī iespēja uzklausīt komisijas pārstāvis, kas runās par Uh, darba laiku elastīgumu, drošību un arī dažādiem darba līgumu tipiem. Es ceru, ka šis, uh, šī uzklausīšana uh, būs ļoti vērtīga un dos iespēju visiem klātesošajiem piedalīties diskusijās par mūsu pilsoņiem tik svarīgiem jautājumiem un novēlu mums visiem ļoti ražīgu un interesantu darba cēlienu. Tagad došu vārdu Aristējai Kukjadaki, eh, kas eh, pasniedz eh, nodarbinātības tiesības Saseksas universitātē un Janis Kacarumpas Jā, interesanti. Jūs abi strādājat apvienotajā karalistē. Jūs strādājat Saseksā un jūs kolēģi strādā Mančesterā. Jūs abi eh, stāstīsiet par šo pētījumu, ko nu pat pieminēju, un jums tiks dots vārds. Un tad eh, šīs diskusijas varētu ilgt līdz kādiem 14.55. Eh, Lūdzu. Paldies! Gribējām pateikties komitejai par to, ka mums šodien ir iespēja jūs iepazīstināt ar šo pētījumu par pagaidu darba līgumiem, nestabilu nodarbinātību un Eiropas Savienības darba ņēmēju pamattiesībām. Ja mēs runājam par pagaidu līgumiem, nestabilu darbu un darba ņēmēju sociālajām tiesībām, uh, Eh, šie visi jautājumi kopš 2008.9. gada krīzes ir ieguvuši aizvien lielāku aktualitāti. Un nestabili līgumi ir atzīti par sociālu un ekonomisku problēmu. Un arī Eiropas Savienības uh, tiesa vairākos spriedumos ir paudusi savu nosodījumu šāda veida Eh, darba apstākļiem. Pagājušā nedēļa arī Zviedrijā notika seminārs, kas tika veltīts eh, sociālo tiesību pīlāram. Ņemot to visu vērā, mēs pirmām kārtām savā pētījumā eh, mēģinājām apzināt šo attīstību, lai labāk saprastu, kā tas ietekmē darba ņēmējs un viņu tiesības. Es uzskatu, neviens nevar apsīdēt to faktu, ka darba veidi un vispār e, darba tirgus kopumā mainās. Mēs šeit runājam arī par tādu apusējīgumu trūkumu. E, slaidā jūs varat redzēt to, ka darba devēji un arī uh, valsts eh, slēdz aizvien vairāk atipisku darba līgumu, tas rada darba tirgus segmentāciju un arī uh, tādus nedrošākus darba apstākļus. Mēs ziņojumā um, pētījām vairākus uh, šīs apusējības trūkuma aspektus. Mēs redzam, ka uh, samazinās arī uh, Eh, konkrētu eh, darba ņēmēju grupu pieprasījums. Un vēl kāds piemērs ir tas, ka eh, notiek šāda risku pārnese, atverot arī frančīzes, kas nozīmē arī tādu mazāku tiesību kopumu, kas attiecas uz darba ņēmējiem. Šāds uh, risku apusējības trūkums ir novedis arī pie nestabiliem darba līgumiem, un mēs uh, varam to apzīmēt kā tādu kustīgu mērķi. Un jāsaka, ka nestabilitāte ir fenomens, kam ir ļoti daudz dažādu šķautņu. Un uh, te, protams, ir jārunā par ļoti dažādiem uh, politikas faktoriem. Eiropas Savienības primārā likumdošana varētu tikt interpretēta kā tāda, kas atbalsta tiesību ievērošanu pretrunā nestabilām darba formām. Uh, un ir līdz ar to jācīnās pret nestabiliem darba līgumiem, aizsargājot darba ņēmējus no eh, šādu līgumu nastajām izmaiņām, kas tiem bieži vien ir nelabvēlīgas. Mēs arī izanalizējam dažādus lūgumrakstus, ar kuriem mūs iepazīstināja jūsu komiteja. Līdz ar to varējām izanalizēt visus datus Un mēs redzam, ka nav arī pietiekami augsts sociālās aizsardzības līmenis darba ņēmējiem. Mēs esam apzinājuši dažādus trūkumus. Vieni no tiem ir saistīti ar nodarbinātības aizsardzību. Ja, piemēram, ir uh, kāda cilvēku grupa, uh, kas netiek klasificēti kā darba ņēmēji vai darbinieki, viņi nevar baudīt tās pašas tiesības, kas pienāks nodarbinātajiem. Vēl kāds trūkums, kuru varējām apzināt, runājot par aizsardzību, ir šī pārstāvniecība, pārstāvniecības trūkums. Tas nozīmē, ka konkrētiem individiem varētu būt grūtības piekļūt institūcijām, piemēram, eh, dažādiem eh, darba ņēmēju orgāniem, eh, ārotbiedrībām un tā tālāk. Līdz ar to nav pilnībā ievērota demokrātija darba vietā. Un vēl kāds trūkums ir saistīts ar īstenošanu. Tas nozīmē, ka darba ņēmēji varbūt nav pilnībā informēti uh, par savām tiesībām. Piemēram, runājot par tās augtajiem nulles stundu līgumiem, cilvēki ne, vienmēr ir pietiekami labi informēti par savu eh, statusu un par to, eh, kādas ir viņiem pienākošās tiesības un pienākumi. Mēs eh, tā tad izmantojām vairākas kategorijas, un SDO jau to ir izmantojis arī savā darbā Un mēs mēģinājām arī izanalizēt visus šos uh, trūkums darba tirgu, skatoties uz situāciju Eiropas Savienībā, iepazināmies ar akī komunitēru, ar sekundāro, sekundāro likumdošanu un arī dalību valstu likumdošanu, kā tā mēģina izskaust šos manis minētos trūkumus. Pirmām kārtām uh, es pievērsīšos individuālai nestabilu darba līgumu uh, E, dimensijai. Tas ir saistīts ar ļaunprātīgu atipisku darba formu izmantošanu, piemēram, tā sauktie nulles stundu līgumi e, apvienotajā karalistē, e, elastīgie darbi, piemēram, Beļģijā, un arī noteikta laika kontrakti, kas ir pieredzēti Itālijā, bet kas arī neatbilst visiem standartiem. Un Jāsaka, ka ņemot vērā šādus atipiskus darba līgumus, nevienmēr var eh, tieši vilkt eh, vienādības zīmi starp tiem un nestabilitāti. Un mums ir jārunā arī par grūtībām baudīt eh, darba ņēmēja tiesības, it sevišķi runājot par nulles stundu līgumiem. Un saskaņā ar Britu eh, nodarbinātības līgumu ir jābūt tādai nepārtrauktībai darba līgumos, lai varētu baudīt sociālās tiesības un saņemt uh, pabalstu. Ja runājam par eh, šo fleksiju stundu, fleksi darba līgumu, kas tiek izmantots Bēļģijā, pabalsti tiek maksāti, protams, ņemot vērā iepriekš saņemto algu. Uh, Bet e, ir, e, piemēram, tāda darba ņēmēja, kas ņemot vērā atipiskos darba līgumus, nevar baudīt e, tik augstu aizsardzības līmeni kā citi strādnieki un darbinieki. Ja mēs runājam par šiem elastīgajiem līgumiem, darbinieki nevar uh, arī piedalīties uh, sarunās eh, par darba koplīgumiem un atalgojumu. Līgumi uh, gan uh, runājot par nulles stundām, gan uh, šiem fleksi darbiem nevienmēr tiek uh, atrunāt rakstiskā formā. Uh, un par tiem nav pietiekami daudz informācijas pieejams, kā arī darbinieki nezina, kādas ir viņiem pienākošās tiesības. Ja tiek runāts par uh, noteikti laika līgumiem, ne, tie arī vienmēr uh, neļauj izvairīties no pārkāpumiem. Ņemot vērā šo kontekstu, ir jāmēģina apzināt, kā Eiropas Savienības likumdošana varētu izskaust šos minētos trūkumus. Uh, runājot gan par cilvēku pamatiesībām, gan arī nodarbinātības likumiem. Eiropas saimnības primāro likumdošanu var interpretēt kā tādu, kas vēlas veicināt iekļaujošus nodarbinātības standartus, lai darba tirgū tiktu iesaistīts pēc iespējas lielāks individu skaits, nestoties uz to, uz kādu līgumu viņi ir pieņemti darbā. 30 30. pāns līgumā par neataisnotu atlaišanu no darba, kā arī 31. pāns attiecas uz darba ņēmējiem un ne tikai uz standarta līgumiem, bet arī uz atipiskiem darba līgumiem. Un līdztiesība nav tikai ES izvirzīta prioritāte, nē, īstenībā tas ir atrunāts arī Eiropas Savienības likumdošanā. ES tiesas judikatūra vairākās reizēs ir pieņēmusi spriedums, kas attiecas tieši uz atipiskiem darba līgumiem. Uh, sakot, ka ir jābūt līdztiesības principam un tam jātiek attiecinātam arī uz uh, cilvēkiem, kas ir nodarbināti atipiskā veidā. Ņemot vērā šo iekļaujošo un līdztaisīgo nodarbinātības standartu uh, ievērošanu, ir jāizvērtē sekundārā likumdošana ES, kā arī dalību valstu likumi. Ja mēs runājam par direktīvām un uh, atipiskiem, netipiskiem darba apstākļiem, mums ir jārunā par uh, iekļaujošiem darba standartiem, par to uzlabošanu, un ir direktīva par uh, daļlaiku un uh, noteiktu laiku. Uh, tātad to nevarētu attiecināt uz šiem uh, nulles stundu līgumiem. Bet, protams, ir arī atšķirīgi atalgojumi, ņemot vērā darba līgumus, ir atšķirīgi pabalsti un arī atšķirīgas darba stundas. Bet joprojām ir eh, vairāki deficīti arī ES sekundārajā likumdošanā. Uh, kas īstenībā pilnībā neievēro ne līdztiesības, ne uh, iekļaujamības, uh, ne arī efektivitātes uh, principus. Es domāju, ka man šeit nav jāiedzinās detaļās, runājot arī par tiem ierobežojumiem, uh, kas ir uzlikti tiesai. Nu, varbūt, ka Jānis varētu par franšīzēm pastāstīt. Un tad es eh, noslēgumā vēl eh, beigšu. Paldies eh, Kukaģaki kundzei. Un es domāju, ka jūs izmantojāt ārkārtīgi daudz laika, tādēļ man ir liels prieks tagad dot vārdu jūsu kolēģim, un tad uh, redzēsim, kas notiks, un lūdzu uh, pieturēsimies pie grafika. Uh, yes, so Vēl viena interešu joma bija franšīze. Un um, paraudieties uz to, kāda sakne starp uzņēmēju darbības fragmentēšanu un um, šo nestabilitāti, raugoties uz to, kāda veida sekas ir franšīzēm, īpaši ātrās apkalpošanas jomā, kādas ir darbiņēmē pārstāvības struktūras pirm, primārajā, nu, sekundārajā tiesību aktu sistēmām Nevēlos tagad iedziļināties frančīzes struktūrā, bet doma ir tāda, ka pamat faktors ir tāds, ka tā ir tāda paradoxāla kombinācija. No vienas puses juridiska un, un finansiāla neatkarība šādām frančīzētām vienībām, nu, piemēram, McDonaldā vai kur citur, bet tāpat laikā arī spēcīga ekonomikas integrēšana un kontrola no tā, kas šo frančīzi piešķīrs. Līdz ar to rodas jautājums, Eh, tā kā šāda kontrola pas, kontrols iespējas pastāv, varbūt arī tālāk ietekmi uz nodarbinātības apstākļiem darba ņēmējiem franšīzes vienību līmenī. Un tāpēc svarīgi domāt par to, vai ir pietiekama atbilstīga pārstāvības mehānismi, nu, piemēram, kāds McDonalda um, eh, kāda magdāla struktūra, vai tas notiek šai struktūras līmenī vai augstākā līmenī. Uzskatām, ka franšīzes sistēmu uzskatām par augsta riska radītāju nodarbinātības nestabilitātei, bet tikai tādā mērā, cik tālu likuma akts nespēja um, šajā gadījumā nošķirt šīs vienības. Franšīze, protams, ir svarīgs ekonomikas mehānisms tirgumu, bet domājam, ka pārliecinoties, ka šāda veida uzņēmējdarbības fragmentēšana neno, nenovērt pie darba fragmentēšanas, tas varētu būt atbilstīgs ietvars regulējošai stratēģijai realitātei šis frančī, šī frančīzes ietekme ir nozīmē to, ka firmas eh, kapitalizē darba spēka fragmentēšanu un līdz ar to darba ņēmējs izslēdz no, pār, izslēdz no pārstāvniecības eh, struktūrām, nosakot zināmus sliekšņus. Vai reizēm atsevišķu veikalu gadījumā, ja šie sliekšņi tomēr um, pastāv, tas Eh, tie tomēr tiek pa, netiek ņemt vērā. Eiropas Savienība ir ņēmus vērā, līdz šim nav specifiski ņēmus vērā franšīzes ietekmes uz darba spēku. Un tas nebūtu problemātiski, ja kopējais ietvars būtu pietiekami robusts, spēcīgs un varētu visu šīs plaisas aizpildīt. Tomēr uzskatām, ka šobrīd tā nav. Galvenokārt tāpēc, ka pastāv sekundārā un privējā likumdošanā šāda veida iztrūkumi. Primārā un sekundārā likumdošana lielā mērā atbalsta stratēģiju, kas vērsta pret nestabilitāti, atzīstot to, ka ir virkne tiesību, piemēram, industriālā rīcība, tā uz streikiem, eh, koplīgumu slēgšanu un pastāv arī kompetenču iztrūkumu sociālās politikas jomā, kas tev laikā neļauj to visu nodrošināt. Ziņojumā detaļās runājam par to, ka um, analizējam četras direktīvas. Um, tātad četras direktīvas, kuras attiecīgi arī nosauc. Nevaru gan tagad iedzināties detaļās, bet identificējām būtiskus potenciālus iztrūkumus vai neskaidrs jomas, kas saistīts ar uh, uzņēmumu kontroli un to definīciju, tā kā tas tiek piemērots franšīzes tīkliem, tālāk arī jautājums par to, vai uzņēmums vai iestāde, uh, kas attiecies uz konsultāciju direktīvu, var tikt uzskatīt par tādiem iedzieniem, kas piemēroti, piemērojami franšīzē, tāpat arī šī darbinieku atlaišana šeit aktuāla un problemātiski ir arī tad, kad franšīzes piešķīrējs pats pāriet uz citu uzņēmumu, vai tas nozīmē, ka savukārt franšīzes ņēmēji, vai viņiem ir kā teikšana vai nav ieteikšana šādās pārējas momentā, un kā tas ietekmē viņu, piemēram, darba, darba spēka stratēģiju. Šie visas neskaidrības līmeņi, protams, tālāk pārvērš par neskaidrībām arī dalību valstu līmenī dalību valstis dalībvalstīm šīs direktīvas prasības jāietver savos tiesību aktos un vien sastopamies ar tādu problēmu, ka nav vispārēji skaidra definīcijas par to, kas ir darba ņēmējs, kas būtu vienāda visās direktīvās un aizstāvētu darba, darbinieku brīvu pārvietošanos. Tepat laikā šāda veida eh, plaisas ļauj noteikt dalību valstīm ierobežojumus, piemēram, šāda veida industriālai rīcībai un koplīgumiem, un tas attiec arī uz franšīstīgumu. Piemēram, sekundārais streiks, ja valsts šādu streiku aizliedz, tas, nozīm, nu, tas nozīmē, ka streiku kādā McDonald's struktūrā vienā valstī nevar atbalstīt darba ņēmēji citur, eh, citās dalību valstīs izveidotās struktūrās, piemēram. So Secinām, ka vajadzētu pārskatīt frančīzes tīklus, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināta atbildīga tīkla balss. Vēl viens jautājums, protams, arī šī saspēle starp dažādām politikām. Uh, ņemot vairāk nestabilitāti, ir tāds eh, jautājums, kas mainās, un tāpēc nepieciešams koordinēt visas stratēģijas, jo var jau būt labi, ja visas stratēģijas ir liels, kas pietiek pilnīgi ar vienu, kas nav, nav atbilstīga, lai visu šo jautājumu sajaukt. Tātad nostā, pastāv ļoti liela saspēle šai ziņā. Pirmām kārtām, piemēram, attiecībā uz darba laika regulēšanu. Šeit šāda veida direktīvas nav, un nav noteikumi par minimāliem uh, vai ne tikai maksimāliem, bet minimāliem darba stundu skaitam nedēļā, jo, domājam, tas saistīts ar neregulāro darba, neregulāru darba kapacitāti, tātad šie darba laika regulējumus. Otra lieta, kur notiek šāda saspēle, ir saikne starp atipiskām darba formām un darba ņēmēju tiesībām zināt, uh, par saviem nodarbinātības noteikumiem, tā kā tas noteikts attiecīgajās direktīvās. Šīm tiesībām ir gan morāla dimensija, un tā saistīta ar personālo autonomiju un pašcieņu, respektīvi zināt, pie kādiem apstākļiem jūs tiekat nodarbināti, un arī ekonomikas pamatojums, jo tas nozīmē, ka tā ir efektīvāka integrēšanās tirgu. Jo tas um, tādā, jo nepieciešama arī data, kas ļautu to visu uzraudzīt. Uh, te kaut kādas atsevišķas eh, darba ņēmēja kategorijas tiek izslēgtas no direktors. Tas ir, mūsuprāt, ļoti nopietns eh, aiz, iztrūkums aizsardzības sistēmā, jo, protams, ka ir jāaizsargā tieši tie darba ņēmēji, kuriem šīs vajadzības ir vislielākās. Un trešā joma, kur notiek šī saspēle, ir biznesa fragmentācija, netipiskā nodarbinātība un pārstāvības nestabilitāte. Biznesa fragmentācija, kā mēs redzējām, var novest pie īpaši frančīzes gadījumā, var radīt motivāciju zemcenas stratēģijām un vēlmi samazināt darba ņēmēju skaitu, tīpaši tādos atpiskos sektoros kā ātrās, apkalpo, ātrās ēdināšanas eh, uzņēmumi tas var kalpot kā motivācija veidot atipiskas nodarbinātības formas, un savukārt šādi atipiskas nodarbinātības darba ņēmēji var sastapties ar problēmām pārstāvības rezul rezultātā. Ja viņiem ir šie nulles stundu kontrakti un tam līdzīgi, viņi baidoties no darba zaudēšanas, eh, varbūt nu, jūtas demotivēti, nu, nevēlas eh, izmantot savas pārstāvības tiesības. Un visbeidzot, tā kā šāda pārstāvības tiesība attiecīgi tad, nu, tad nav, tā rezultātā nav arī pilnvaru, demokrātijas deficīts rodas darba vietā, un tas nozīmē, ka nav iespējams izbalansēt darba ņēmēja lēmumu šāda darbu veikt vai ne. Tātad kopumā šis uh, burvju aplis būtu jāpārtrauc. Tad došu atpakaļ vārdu kolēģiem politikas priekšlikumi. Ja riska nodošanas no darba devējiem, darba ņēmējiem ir pašos pamatos un tiek piemērots visos darba tirgus elementos, tad domājam, ka līdz ar to rodas ļoti pamatīgi jautājumi Eiropas Savienības sociālās politikas kontekstā. Un šai ziņā mēs vēlētos argumentēt, ka nepieciešams rigu, regulējums šāda veida riska nodošanai darba spēkam un tāpēc Eiropai vajadzētu rīkosties holistiski, eh, lai vērstos pret šo nestabilitāti, kas pats par sevi ir eh, fenomens, kas palstājas uz dažādiem mainīgajiem. Tā kā mums nav īpaši daudz laika, specifiski neiedzēlināšos šai politikas rekomendācijas matriksā, kā tas apspries ziņojumā, bet pašos pamatos eh, mēs sadalām to visu kategorijās, pamatoties uz vairākiem principiem. Pirmkārtām iekļautība Un šī principa kontekstā, kā jūs redzat, te runājam par vienu būtisku problēmu, respektīvi ES mēroga definīcijas ieviešanas nepieciešamību par to, kas ir strādnieks. Tādējādi mēs radītu efektīvāku mehānismu, kas ļauj virknei darba ņēmēji, kas strādā pie, ar atipiskiem kontraktiem, tāpat laikā gūt pieeju savām nodarbinātības tiesībām. Vēl viens priekšlikums šīs iekļautības principa pamatos ir arī sistematizēt frančīzes uh, pasākumus tā, lai tiktu iekļaujoši izmantot tiesību akti visiem darba ņemiem, tas nebūtu fragmentēti un tas būtu universāli. Otram kārtām Varam, protams, arī par to diskutēt sīkāk. Runājam, ja runājam par vienlīdzības principiem, tad uzskatām, ka jebkura veida politikas debatēm, kas saistīts ar nestabilām darbvietām, būtu jāņem vērā pašreizējie ES tiesību akti atipiskās nodarbinātības jomās. Vienlaikus eh, attiecot, to visu attiecinot arī uz darba laika regulējumu. Kā jau tika teikts, ne daļlaika darba direktīva, ne darba laika direktīva šobrīd nosaka minimālo darba stundu skaitu nedēļā, kas ir jāpiedāvā darba ņēmējam. Tāpēc uzskatām, ka tas veids, kā šo plaisu aizpildīt, ir izstrādāt tiesību aktuēs e līmenī, kas noteiktu minimālo stundu skaitu, darba stundu skaitu, kas jāpiedāvā darba ņēmējam. Un visbeidzot, analīzes kontekstā redzējām, ka ES darba tiesību aktos trūkst arī īstenošanas. Uh, šeit ir iztrūkumi, un arī šeit, kā jau ziņojumā teikts, esam izstrādājuši virkni rekomendāciju. Viens no tiem ir, piemēram, uzlabēt piekļuvi informācijai, kas saistīta ar nodarbinātības nosacījumiem. Nu, piemēram, uh, komisija šobrīd ir iesaistījusies procesā un groza mm, attiecīgo direktīvu, lai vērstos tieši uz šo mērķi. Vēl, viens, vēl viena iespēja uzlabot piekļuvi tiesu iestādēm, tiesiskumam, tā lai būtu vairāk iespēju, kā rīkoties atipisku darbu pildīšanas uh, gadījumā. Un te tas varētu, te varētu izmantot arī zināmus vienlīdzības tiesību aktu elementus, kas varētu ļaut vērsties pret viktimizēšanu. Nu, noslēgumā, protams, nevien, nekas no minētā nevar tapt sasniegts, ja es dalību valstis, da, es iestādes darba ņēmēji neapvieno spēkus, lai vērstos pret šādu nodarbinātības nestabilitāti un ne, nenostājas eh, ceļā uz vienu mērķu, respektīvi nodrošināt drošas darba vietas, cieņ, cilvēku cieņai atbilstīgus darbus. Thank you very much. Thanks to both of you. Lielas paldies, paldies abiem. Pētījums tiešām ļoti interesants. Paldies, ka izklāstījāt arī šīs eh, konkrētos elementus, kas varbūt mums tad ir vairāk jāapskata. Nu, tālāk labprāt uzsāktu debatas, dotu, došu vārdu kolēģiem, kas vēlas uzdot jautājumus jums abiem. Jūda, lūdzu. Paldies! Atvainojos, ka nokavēju prezentācijas sākumu, un līdz ar to atvainojos arī, ja mans jautājums varbūt jau ticis eh, atbildēts. Bet man šķiet, ka viens no secinājumiem, ko varam izdarīt šī pētījuma rezultātā, ir tāds, ka šie iztrūkumi tiesību aktos pastāv un veids, kā pret šiem iztrūkumiem vērsties, ir likumdevējiem grozīt attiecīgos tiesību aktus, un kas šķiet visai acīm redzami, ir tas, ka nav bijis līdz šim nekāda veida sociāla tiesība aktu ES līmenī, nu jau vairāk kā desmit gadus, un daudzas no šīm plaisām uh, ir radušās tāpēc, ka tie darba tiesības nav virzījušās priekš tādā ātrumā, kā nu, attīstījies darba tirgus. Un, protams, tikko darba tiesības kļūst statiskas, tās arī noveco, un tāpēc arī grūti šādas problēmas risināt. Viens veids, kā varētu rīkoties, ir ar tiesību aktiem šīs plaisas uh, Um, novērst, bet otra lieta ir izmantot arī tiesiestādes, izmantojot, uh, piemēram, precedenta tiesības. Jūs pašās beigās arī secinājumos minējāt, lūk, piekļuvu tiesiestādēm. Es domāju, ka viens no, viena no lielākajām problēmām atipisku darba ņēmēju gadījumā ir tas, ka pastāv riski attiecībā uz. Uh, pirmām kārtām to, ka, ka kāda sistēma ir nacionālā līmenī, piemēram, tribunāla tā, cik lielā mērā tie ir pieejami, Lielbritānijā, piemēram, nodarbinātības tribunāla sistēma nav pieejama. Un tā nevar piekļūt lielākā daļa iedzīvotāja, tāpēc, ka tur ir jāmaksā diezgan lielas eh, dalības maksas. Un savukārt, ja šāda pieejamība ir, tad kādu risku uzņem šis atipiskā darba veicējs eh, sastopoties ar visiem šiem izaicinājumiem? un cik lielā mērā tad viņiem jāspēj mobilizēties grupās, lai tam visam būtu kāds svars no jūsu puses raugoties. Ko mums šeit ēs līmenī darīt? Ja mēs ne, nepieņemam tiesību aktus, kas gan būtu tas, ko es izvēlētos darīt pirmām kārtām, bet tad tādā gadījumā varam citādi novērst šīs plaisas iztrūkumus, pārliecinoties, ka tiesība akts tiešām seko līdz ekonomikas solim. Tātad, ja neveicam likumdošanas darbu, kā pārliecināties, ka darba ņēmēji un viņa organizācijas var virzīt uz priekšu šīs precedenta tiesības, kas attiecīgi plaisas aizpild? Tas ir jautājums no manas puses. Tātad, lūk, īstenošanas plaisas, par ko jūs runājat, jeb iztrūkumi, ir tas, ko es vēl, par ko es vēlos uzdot jautājumu. Lūdzu, šajā pašā kontekstā, lūdzu. Es saprotu, ko jūs sakāt. Un taisnība, ka šādi identificētie iztrūkumi nāk kā rezultāts prakses pārmaiņai darba pasaulē, un te tiesība akti vairs nespēja nosekt visas situācijas, kas attīstās. Un šai ziņā mēs esam vienisprātis ar jūsu izpratni par to, no kurienes šāda veida iztrūkumi rodas, kas attiecas uz aptvērumu, tiesību eh, aktiem un likumdevējiem, pamatoties uz neseno notikumu attīstību, un te es domāju par Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Iespējams, ka tā būtu viena no, viens no veidiem, ko darīt, respektīvi veikt grozījums tiesību aktos, nu, piemēram, attiecīgajās direktīvās. mēs saprotam, ka tāpat laikā tas varētu tīri politiski apsvērumu dēļ būt diezgan, un arī juridiski apsvērumu dēļ grūti šādā veidā nodarboties ar likumdošanu visās jomās, kuras identificējam. Ja tā, tad es teiktu, ka vēl viens veids būtu nodrošināt labākus īstenošanas mehānismus, labāku uzraudzību pār īstenošanu no ēs iestāžu puses dalībvalstu līmenī tā lai, piemēram, pārkāpuma procedūru gadījumā, ko sāk Eiropas komisija, eh, nu, tas varētu notikt, esam šeit īst, analizējuši atsevišķus gadījumus, un šeit iztrūkumi radušies kā rezultāti neadekvātas transponēšanas rezultātā attiecībās konkrētām direktīvām. Tāpēc pārkāpuma procedūra šajā gadījumā iespējams būtu tas veiksmīgākais instruments. Tas ir mehānisms, kas šādus iztrūkumus ļautu aiz novērst kas attiec uz citiem mehānismiem. Protams, arī pārstāvība, atbilstīga pārstāvība ir viens no šādiem instrumentiem, kas ļautu šos iztrūkumus novērst. Bet nu šeit mēs, protams, sastopamies ar tādu problēmu, mēs iestāšu kontekstā, ka šī joma Eiropas līmenī netiek regulēta. Līdz ar to būtu visai problemātiski. Es nezinu, varbūt Janisam ir kas papildus sakāms šai saistībā pavisam īsi. Domāju, ka svarīgi iesaistīt sociālos partnerus un, lai, un atzīt, ka nestabilitāte ir nopietnas problēma jautājums un ir vajadzīgi visa veida radoši risinājumi. Tāpēc pirmais solis ir iesaistīt sociālos partnerus šais diskusijās, lai apspriestu, kā virzīties uz priekšu. Te ir izstrādāts priekšlikums, arī akadēmiķiem ir viedoklis par direktīvu par mm, cilvēku cienīgiem darba apstākļiem. Protams, Eiropas kopienties arī var zināmā mērā palīdzēt ar saviem nolēmumiem, piedāvājot visaptverošu direktīvu mērķu ievērošanu. Bet radoši, novatoriski risinājumi, manuprāt, šobrīd es līmenī ir vissvarīgākie. Lielas paldies! Ļoti interesanta tēma, vai ne? Nu, pirms pāris dienām spriedām par sociālo pīlāru Zviedrijā. Uh, Un tagad šķiet, ka, lūk, tagad runājam tieši par direktīvām. Te nav regula, te nav tāda pilna regulējuma, un dalība valstis nav ieinteresētas pilnā harmonizēšanā. Un tas jāņem vērā. Ja mēs neesam federāla savienība, mēs esam konfederāla valstu savienība, un kompetences lielā mērā piekrīt atsevišķām dalībvalstīm šai jomā. Tāpēc mums ļoti uzmanīgi šeit jāmanevrē. Jādomā par to, kas tad ir gala mērķis. Nu, lūk, ļoti interesanti. Tā, pirmais panelis, tātad nestabila darba apstākļa Eiropā 2017. gadā, un te mūsu vidū sveicu um, savu kolēģi Hainsu Bekeru, kas būs, kas vadīs šīs, šīs diskusijas. Viņš tātad, lūk, šo pirmo paneli vadīs. Es atvainojos, ja man jādodas projām, man tiešām ir pāris lietas jānokātā, bet es atgriezīšos tikko tas būs iespējams. Bekera kungs, jums vārds, lūdzu. Thank you, esteemed chair. Uh... Paldies, priekšsarētājs kundze, dāmas un kungi, esat sveicināti pirmajā paneļa diskusijā. Ļaujiet man iepazīstināt ar sevi. Esmu Eiropas parlamentā kopš 2011. gada. Man ir paveicies strādāt kā pilnvērtīgam loceklim lūgumrakstu komitejā un kā aizvietotājam nodarbinātības komitejā. Tā kā man tiešām ir prieks, ka varu piedalīties abās komitejās, kas šeit kopīgi šodien tiekas. Pirmajā paneļa diskusijas daļā mēs uzklausīsim viedokļus no Eiropas Savienības aģentūras, domnīcas un Tirniecības rūpniecības kameras pārstāvjiem un arī referenta viedokli ziņojumam par nodarbinātības apstākļiem no nodarbinātības komitejas. Mūsu paneļa diskusijas mērķis ir izgaismot sarežģīto situāciju nodarbinātības jomā Eiropas Savienībā kā to tikko norādīja mūsu priekšsēdētāja. Ļaujiet man kaut ko pateikt arī par pagātnes notikumiem, par diversifikāciju darba nosacījumiem. Nulles stundas darba līgumi, pagaidu vai nepilnas slodzes darba līgumi Tā ir viena lieta, bet ir vēl kāda lieta. Digitālā transformācija, kas notiek mūsu ekonomikā. Un tā maina veidu, kā cilvēki strādās. Nē, tā ir kļūda. Cilvēki jau tā strādā. Mēs atrodamies digitalizācijas pirmajā periodā, kā visi to zina. Ne visur simtprocentīgi esam tikuši līdz. Daudzos sektoros notiek straujas tehnoloģiskas pārmaiņas, kas, protams, piedāvā daudz iespēju, bet arī daudz izaicinājumu. To mēs zinām. jaunais eh, digitālais laikmets 5.0, kā es to uzzināju vakar pasākumā, ka to tā sauc, tas atstāja ietekmi uz visiem mūsu dzīves aspektiem. Tas maina arī veidu, kādā mēs eh, dzīvojam un strādājam. Digitālā attīstība rada arī iespējas, iespējas uzlabot līdzsvaru starp eh, profesionālo un privāto dzīvi, padarīt darba tirgus eh, iekļaujošākus un uzlabot darba apstākļus visiem, bet ir nepieciešamas strauji īstenots reformas, reformas, kuras ir iespējams uzraudzīt, bet tās nav vēl veiktas dalību valstīs. Un kāpēc es īpaši izceļu dalību valstis? Tādēļ, ka lielākā daļa no reformām ir tieši dalību valstu kompetencē, starp tām būtu jāmin arod izglītība, jeb profesionālā izglītība. Noteikti būs jaunas profesijas, jaunas darbvietas un nav izglītības programmas, kas gatavot šādām jaunām profesijām. Eiropas komisija un parlaments, kā jūs zinat, ir strādājuši pie iniciatīvām daudzās jomās. Kā jau tas parādījās arī pētījumos, īstenošana dalībvalstīs nevienmēr iet līdzi pieņemtajiem aktiem. Tas nevienmēr ir, tā teikt, problēmas nevienmēr ir saistīts ar to, ka pietrūks likumdošanas aktu, bet eh, problēma ir tieši īstenošanā. Arī informācija strādājošiem. Arī tas ir absolūti dalību valsts kompetencē. Mums ir arī skaidri jāsauc vārdā neatbilstības. Tā nav Eiropas Savienības kompetence informēt eh, cilvēks dalību valstīs. Mums ir jāpielāgojas jauniem notiek, notikumiem, Un tad, kad likumdošana nav labākais veids, kā rīkoties, tad ir jāizmanto citas iespējas. Bieži vien tas arī tiek sekmīgi darīts, tāpēc darīsim visu, ko varam. To es varēju, mm, vēlējos sākumā arī pateikt, kā tāda sākuma uzruna, un tagad došu vārdu runātājiem, Un nevajadzētu katram runātājam pārsniegt desmit minūtes. Te jūs dzir, ja tas notiks, tad jūs dzirdēsiet šādu skaņu. Un pēc tam sekos jautājumi un atbildes. Tāpēc ar prieku iepazīstināšu ar runātājiem Izabela Bileta, pētniecības menedžere īrijas pārstāve Eurofond Iga Magda, Struktūrālas pētniecības institūta vicepriekšsarētāja Rolfs Gleisners, Austrijas ekonomikas eh, palātas eh, sociālās politikas departamenta pārstāvs eh, no manas valsts, Austrijas, un Neoklis Likjotis, mans kolēģis Eiropas parlamentā, referents ziņojumam par darba apstākļiem un nestabilu nodarbinātību. Viņš pārstāv nodarbinātības komiteju Eiropas parlamentā un dod vārdu tagad biletas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies lūgumrakstu komitejai, ka tā vērsās pie Eurofound, lai uzaicinātu mūs piedalīties šajā uzklausīšanā. Kā jūs saprotat, šo tematu var runāt no dažādiem aspektiem. Ir arī iespējams eh, to apskatīt no dažādiem aspektiem. Pirmais izaicinājums, ko es apskatīšu, būs, kas tad īsti ir nestabila nodarbinātība un nestabili darba apstākļi. Kā jau man kolēģi to iepriekš norādīja, Tā ir liela nenoteiktība pat tā, saistībā ar definīciju, ko tas nozīmē. Yes. What we have in view here is the fact that in a way Tātad attiecībā uz nestabilu nodarbinātību tas galvenokārt tiek izmantots kā negatīvs apzīmējums atšķirībā no standarta nodarbinātības, no ideāla veida nodarbinātības, it kā, kas būtu pastāvīga, pilnas slodzes nodarbinātība vai darba attiecības starp vienu darba ņēmēju un vienu darba devēju. Bet, kā jau jūs arī to norādījāt, un kā arī citi pētnieki, kā Grimšov, Lilberī, ir norādījuši, uh, Mēs runājam par darba attiecībām, darba tiesiskajām attiecībām, kas neaizstāv darbinieku, nenodrošina tādas darba apstākļas, kāda būtu nepieciešama. Runājot par darbinieka e, tiesībām, tā ir viena lieta, bet pat e, kvalitāte darbvietā. Un vajadzētu pat runāt par lielākiem izaicinājumiem dalību valstīs, jo nestabila nodarbinātība ne, nav saistīta tikai ar netipiskiem nodarbinātības veidiem. Tā, e, šāda apstākļa pastāv arī standarta darbtiesiskajās attiecībās, un uz to es arī centīšos norādīt. Tātad šeit jūs redzat saturu, kuram es vēlos iziet cauri pavisam ātri. Uh, Un tā kā man lūdza parunāt arī par nestabils nodarbinātības raksturlielumiem un dažiem no iemesliem, kāpēc pieaug šāda veida nodarbinātība, tad es arī beigās runāšu par galveniem izaicinājumiem. Par raksturlielumiem vispirms. Vēlos jums parādīt šādu informāciju. Lai, lai parādītu, ko tad mēs esam paveikuši savā aptaujā par darba apstākļiem, ko Eurofound jau veids 25 gadus, ik pēc pieciem gadiem. Mēs vēršamies visā Eiropā pie strādājošajiem, prasot, kāda ir viņu pieredze darbā un kāda ir viņu darba apstākļi. Un tas mums ļauj gūt ieskatu un izvērtēt darba vietas kvalitāti, Un to nebūtu iespējams darīt, izmantojot daudzdimensiju pieeju. Tas arī ir saistīts ar nestabilitāti, jo tā nav saistīta tikai ar vienu aspektu bet gan ar daudziem dažādiem elementiem. Tādēļ pat standarta darba tiesiskajās attiecībās var runāt par nestabilitāti, ja tiek skatīts visas dimens, dimensijas. Šeit mēs redzam salīdzinājumu ar septiņiem indeksiem. Tas ir fiziskā un sociālā vide, kas ir svarīgi saistībā ar to, kā jūs veicat darba pienākums, darba intensitāte, prasmes, darba laika kvalitāte, izredzes eh, un iespējas un peļņa vai atlīdzība. Un to jūs redzat kreisajā pusē. Jūs redzat arī darba kvalitātes profils, kas saistīts ar šo indeksu analīzi. Tātad, kas šeit ir redzams šajā grafikā? Šeit ir skaidri redzams arī par darba kvalitāti, kāda ir rezultāta. Un mēs tad varam redzēt, ka ap 19 un 13 procenti ir darba apstākļi vai darba vietas, kur ir liels spiediens un slikta kvalitāte. Un tas parādās praktiski visos indeksos. Trešā daļa no strādājošiem zemas kvalitātes profilu darbos ir paudušas bažas par savu darbu zaudēšanu tuvākajos sešos mēnešos. Prasmes tiek izmantotas ļoti maz. Un tur galvenokārt eh, pat pārmērīgi pārstāvēti jaunieši bez atbilstošas izglītības. Un viens no indeksiem Tagad apskatīsim to tuvāk. Darba intensitāte. Pat izvērtējot tikai darba intensitāti, mums eh, tā ir sīkāk jāsadala pa dažādiem elementiem. Piemēram, strādāt lielā ātrumā vai ar ļoti biežiem pārtraukumiem. Tad atkarībā no konkrētās, eh, no konkrētā amata ir dažādi izaicinājumi saistībā ar to, ka būs lielāka iespēja, ka ir jāstrādā lielā ātrumā vai ar biežiem pārtraukumiem. Arī tas atstās ietekmi uz jūsu veselību un darba apstākļiem. Otra lieta, par ko man lūdza izteikties, šie virzošie faktori nestabilitātei apskatot šo schēmu, tas varbūt nav tik skaidrs, bet es vēlos parādīt, ka pietrūkst skaidrības par nodarbinātības statusu šodien. Veicot šo aptauju par nodarbinātību un darba apstākļiem, pirmkārt jau es eh, norādīju, ka tas ir strādājošo aptaujai, tātad mēs vēršamies pie cilvēkiem, prasam, vai viņi strādā, un tad prasa, kāds ir jūsu status ne, nu, ne gluži tādā terminoloģijā, bet vai jūs esat strādājušais darba ņēmējs jeb pašnodarbināta persona. Ticiet vai nē, bet joprojām ir cilvēki, kuri nezin, kā atbildēt uz šo jautājumu, vai viņi ir darba ņēmēji jeb pašnodarbinātie. Un tad ir e, šādi jautājumi, kas ļauj mums konstatēt, kā mēs varam klasificēt šo strādājošo. Vai jūs saņemat algu, jeb maksu regulāru? Ja viņi nespēj uz to atbildēt, tad mēs minam piemērus. Vai jūs esat uh, ārštata darbinieks, freelance vai savādāks status jums ir. Un arī tad ir cilvēki, kas ne, nevar īsti atbildēt. Un e, joprojām Eiropā ir šīs nodalījums darbinieks, kas ir pakļauts kādam un uz kur attiecas darba tiesības, un pašnodarbināta persona, uz ko vairāk attiecas komerctiesības un pat civiltiesības. Otra lieta. Cik tas ir sarežģīts aspekts konstatēt, par ko tad īsti ir runa. Šeit es cenšos apskatīt īsto pašnodarbinātību. Tas ir vēl viens pētījums, kas izriet no mūsu aptaujas, kurā mēs centamē, centāmies noskaidrot, kas ir tie kritēriji, kurus varētu izmantot, lai iegūtu pārliecību, ka cilvēki, kuri ir pašnodarbināti, ka viņi patiešām ir pašnodarbināti īstenībā. Jums ir vairāk kā viens klients, jums ir tiesības pieņemt kādu darbā, jums ir tiesības pieņemt strateģiskus lēmumus attiecībā uz savu uzņēmēju darbību, tad jūs var saukt par pašnodarbinātu. Ja jūs neatbilstat nevienam no šiem kritērijiem vai atbilstat tikai vienam, tad jūs varat tikt uzskatīt par ekonomiski atkarīgu strādājošo. Ja jums ir divi kritēriji, tad esat tādā pelēkajā zonā, ka mēs pat īsti nezinām, kā to iedalīt. Un tas ir viens no izaicinājumiem likumdošanā. Iepriekšējās diskusijas kontekstā šis jautājums par īstu pašnodarbinātību, patieso pašnodarbinātību vai viltus pašnodarbinātību jau tiek skatīts nacionālā līmenī, pie tam tas tiek darīts atšķirīgi. Itālija ir viena no valstīm, kas ir radījuši atsevišķu statusu sta kaut kur pa vidu starp nodarbinātību un pašnodarbinātību. Well, uh, okay, we can speak uh, uh, about. Nu jā, mēs varam par to parunāt arī vēlāk. Trešā lieta, par ko vēlējos runāt, eh, par šiem virzītāju faktoriem, ir tas, ko jūs priekšsēdētāji kungs norādījāt par jauniem nodarbinātības veidiem, kurus mēs redzam. Bet es vēlējos atgriezties ne tikai pie runas par uh, nodarbinātā statusu, bet par darba devēja statusu. Arī par franšīzi. Yeah, because you, you were, sorry? Okay, because you have the posted word. Tā kā ir, piemēram, nosūtītie darbinieki ir pilnīgi pārauta šī saikne starp eh, to, kurš pieņem darbā, kurš maksā, kurš ir atbildīgs par eh, darba drošību, piemēram, un arī par pensiju vai kompensāciju. Tādēļ arī ir svarīgi runāt par definīciju darba devējam. Līdz ar to mums ir ne tikai nestabili darba apstākļi, netipiskiem vai ļoti netipiskiem nodarbinātības veidiem, bet nestabili darba apstākļi ir atrodama arī standarta darba attiecībās. Un ja darba laika kvalitāte Eiropas Savienībā vidēji ir pieaugusi, joprojām ir kādi 22% strādājošo, kas piepelnās no darba brīvajā laikā, vai 26%, kuriem nav 11 stundu pārtraukums starp divām darba dienām. Pēdējais mans slaids ir veltīts galvenajiem izaicinājumiem, kurus mēs saskatām. Viens no tiem ir tas, ko jūs sacījāt iepriekš. Aizvien lielāks ir riska pārnešanas eh, tendences vērojams eh, tieši uz personu Sociālā aizsardzība arī šeit eh, skaidri parādās. Kolektīvo, jeb kopīgo interešu izveide arotbiedrībām, piemēram, ir jāspēj pārstāvēt ne tikai netipiski darbinieki, bet arī nestabilā darbā nodarbināti. Tas viņiem varētu būt liels izaicinājums atrast šādus strādājošos un arī iegūt leģitimitāti viņu pārstāvībā darba jēga. Šobrīd tas viss ir mainījies. Cilvēki apvieno apmaksātu un neapmaksātu darbu vai aktivitāti. Un arī tur ir skaidrs platformas. Dzimuma jautājums dzīves cikla ietvaros sievietēm, kad tās audzina bērnus, arī daudz sarežģījumu dzīves gaitā. Viņi zaudē darba vietu un bieži vien um, nevar atgriezties darba tirgū pēc tam, kad ir aizgājuši no darba tirgus, lai audzinātu bērnus. Eiropas Savienības līmenis ir ļoti svarīgs. Mēs arī to pētījumā par krāpniecību nodarbinātībā esam konstatējuši. Eiropas Savienības līmenis var sniegt norādes, un tad nacionālais līmenis var to tālāk izmantot. Paldies! Eurofound. Paldies! Jā, jūs uh, atbilstat cerībām. Un tagad gribētu pie mums sveikt vairākus parlamenta deputātus, kas ir ieradušies. Liels paldies par izrādīto interesi! Tagad došu vārdu Magdas kundzei, lūdzu. Man ir 10 vai 15 minūtes? 15, labi, paldies. Paldies, ka mani uzaicinājāt. Es vēlējos jūs īsumā iepazīstināt ar situāciju poļu darba tirgū. Arī uh, nedaudz uh, pastāstot, kā pēdējo gadu laikā ir mainījusies mūsu darba tirgu struktūra, ņemot vērā jaunas darba formas un jaunus darba līgumu veidus. Mēs esam analizējuši situāciju pēdējo 13 gadu laikā. Uh, 2002. gadā bezdarba rādītāji bija pār par 20%, un pēc tam skaitlis ir ievērojami samazinājies, un uh, tagad uh, bezdarba rādītājs ir 1,5%. Bet daudzas darba vietas, uh, kas radās tieši šajā laika posmā, uh, bija balstītas uz daļlaiku līgumiem. Uh, miljoniem darba vietu ir pagaidu darba vietas. 1,5 miljoni tādu bija 2002. gadā un 2015. Eh, gadā šis skaitlis jau bija divreiz lielāks. 86% no šī pieauguma tika eh, īstenībā vērot tieši pateicoties pagaidu darba vietām. Uh, Un eh, varētu teikt, ka Polija kļuva par otro Spāniju. Eh, zināmā mērā mēs pat viņus apsteidzām runājot par tādiem pagaidu darba līgumiem. Tas eh, parāda, kāda ir situācija vairākās dalību valstīs, un jūs redzat arī slaidā, ka daudzās valstīs patiešām arī Polijā ir ļoti augsts pagaidu darba līgumu skaits. Zināmā mērā to var izskaidrot ar to, ka tādi pagaidu darbi kļuva aizvien populārāki, pieauga arī aģentūru skaits, kas meklēja pagaidu darbiniekus. Tie bija vairāki desmit tūkstoši sākumā. Pagaidu darbi ir arī visai nevienlīdzīgi sadalīti, runājot par atalgojumu. Jūs e, šajā grafikā varat redzēt, kāds ir atalgojuma līmenis, salīdzinot to, vai jums, piemēram, ir pastāvīgs vai pagaidu darbs. E, rozā krāsā ir iekrāsoti pagaidu darba līgumi un sarkanajā pastāvīgie līgumi. Darba ņēmēji, kam ir pagaidu līgumi, vai nu viņi tos ir slēguši brīvprātīgi, e, vai arī ir piespiest tādus slēgt Viņi bieži vien strādā par zemāku atalgojumu nekā cilvēki, kas strādā uz pastāvīgu darba līguma bāzes, jo augstākas algas pārsvarā tiek maksātas tieši šajā segmentā. Ja runājam par uh, juridiskām detaļām, ir uh, divu veidu pagaidu darba līgumi Polijā pirmām kārtām tā tad noteikta termiņa, nodarbinātības līgumi, ar ko tie atšķiras no pastāvīgajiem līgumiem, no pastāvīgā darba kodeksa. Proti, mēs runājam par daudz īsāku laika posmu, pārsvarā tās ir divas nedēļas. Un līgumu var pārtraukt bez jau kāda uh, pamatojuma. Bet teorijā, ja jums ir pastāvīgs darba līgums, tad eh, vismaz teorētiski šāds pamatojums ir nepieciešams. Bija arī tā sauktie civiltiesību līgumi, eh, ko eh, bieži vien sauc par standarta līgumiem, bet tos neregulē darba tiesa, bet gan civiltiesa un. T, Tagad ir vairāk kā miljons cilvēku, kas strādā balstoties uz šādiem līgumiem, tātad apmēram viena trešā daļa no tiem, kas strādā balstoties uz pagaidu līgumiem. Kādēļ šie civiltiesiskie līgumi ir tik populāri, tos ir ļoti vienkārši pārtraukt, jums cilvēks nav jābrīdina un nav arī nekādi pamatojumi jāsniedz. Otrām kārtām Arī ir daudz zemāks nodokļu sloks eh, par šiem darbiniekiem, vai nu netiek maksātas nekādas sociālās iemaksas, vai arī tās ir ļoti zemas salīdzinājumā ar standarta līgumiem. Un trešām kārtām līdz 2016. gadam nebija noteikti arī minimālās algas standarti attiecībā uz šiem līgumiem. Un eh, minimālās algas likums stājās pirms spēkā 2003. gadā, un šiem uh, līgumiem tas neatiecas kopš 2016. gada, tas attiecas vien uz daļu no šiem līgumiem. Šajā tabulā jūs redzat dažāda veida līgumus, tādu apkopojumu. Pirmajos divos eh, stabiņos ir tātad darba kodeksa līgumi, tie var būt standarta līgumi, noteikta laika un pastāvīgie līgumi, beztermiņa līgumi, tātad Un ir, protams, jāsniedz darba devējam paskaidrojums, kādēļ tiek izbeigtas darba attiecības, ir jānosaka minimālā alga, un tā tad eh, uz noteikta laika un eh, beztermiņa līgumiem tas viss attiecas. Ja runājam par cilvēciskajiem līgumiem, šeit aina jau ir pavisam cita. Ir tā saukta Nova Zlaceņā. Uh, ko mēs saucam par uh, uh, mandātu, pilnvaru uh, līgumu, un tā ir arī vēl cita veida likumi. Mēs, protams, vēlamies, lai šie līgumi tiktu labi regulēti, bet šie civiltiesiskie līgumi bieži vien tiek izmantoti uz ļoti īsu laiku, piemēram, tiek noslēgts ar cilvēku, lai tas kaut ko iztīrītu vai arī, lai kaut ko salabotu, pat ja tas izklausās uh, visai absurdi. Un atšķirības starp dažāda veida līgumiem ir visai lielas. ir jāmaksā, runājot par šiem līgumiem, ir jāmaksā darba devējiem sociālās iemaksas, bet tas vienmēr nenotiek, viņi no tā var bieži vien izvairīties un Ja runājam par apmaksātu atviļinājumu, par to var vienoties darba ņēmējs ar darba ņēmēju, bet šādas vienošanās nav līgumos atrodamas bieži. Un šie pilnvaru mandāta līgumi attiecībā uz tiem uh, Uh, no 2016. gada ir spēkā minimālās algas prasības, bet uh, atkal darba devēji jau ir atraduši jaunus veidus, kā no tā izvairīties. Un nav arī cilvēki laicīgi uh, jābrīdina par līgumu pārtraukšanu. Nav arī jāpamato darba attiecību pārtraukšana un netiek arī uh, Uh, izmaksāt uh, pabalsti par darba attiecību pārtraukšanu. Ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē, ka uh, runājot par darbinieku sociālo aizsardzību, tā ir nepilnīga. Pēc tam arī Ehm, cilvēkiem ir zemāks pensijas, jo nav bijušas pietiekami liels iemaksas pensiju fondos. Tas, eh, protams, eh, radīs lielas pensiju līmeņa atšķirības arī nākotnē. Un eh, ir arī nodokļu atšķirības. Runājot arī par šoferiem, bieži vien arī viņi tiek tagad pieņemti darbā uz šo civiltiesisko līgumu bāzes un mēs arī iepazināmies ar Eurofund pētījumiem par eh, pagaidu darba līgumiem Polijā. Šis ir ļoti īs eh, pētījuma rezultātu apkopojums, un tie, kas strādā balstoties uz pagaidu līgumiem, eh, pārsvarā arī veiks tātad viņiem pārsvarā ir tādi, tādas nekvalitatīvas darba vietas, viņi saņem zemāku algu, eh, vairāk riskē zaudēt savu darbu, eh, strādā smagākos apstākļos, garākas stundas un vienīgā detaļa, kas nav atšķirīga, runājot par pastāvīgiem darba līgumiem, ir tas, ka viņi uh, Eh, arī var um, apmeklēt kursus, un ja šie cilvēki stājas darbā, sākumā viņi eh, varbūt tiek pieņemti uh, darbā, uh, slēdzot cita veida līgumu, un viņi var piedalīties dažādās apmācībās, bet salīdzinājumā ar citām dalību valstīm šie skaitļi arī ļoti zemi. Un šis grafiks ataino to, eh, kā atšķiras darba kvalitāte, ņemot vērā, vai jums ir pastāvīgs vai pagaidu līgums, kāda ir darba slodze. Eh, situācija ir atspoguļota tik pa pieciem gadiem, no 5., 10. un 15. gadā. Un, lai eh, tagad rezumētu, mm, varu teikt, ka Polijā ir uh, aptuveni 3 miljonu cilvēku, ar kuriem ir slēgti pagaidu darba līgumi. No 13 miljoniem darba spējīgo darba nodarbināto. Un jāsaka, ka šādi pagaidu līgumi ir riskantāki, piedāvā zemāku aizsardzību, eh, tādas nestabilākas darba vietas un Ja runājam par pastāvīgiem darba kontrakt, kontraktiem, jeb līgumiem, nevienmēr ir lielas atšķirības starp pagaidu līgumiem un pastāvīgiem līgumiem, runājot par sociālās aizsardzības standartiem, bet runājot par cilvēktiesiskajiem līgumiem, tur gan situācija jau ir krietni bēdīgāka. Paldies! Paldies Magdas kundzei! Ļoti informatīvs materiāls, un ja jums nav nekādu iebildumu šo prezentāciju kopā ar citām nosūtīšu arī uh, nodarbinātības komitejas locekļiem. Paldies! Tagad Glaisnera kungs lūdzu. Paldies, mana prezentācija ir uh, angļu valodā, bet prezentēšu to vāciski. Liels paldies par man, sniegt, eh, par man sniegto iespēju runāt arī par tādu eh, ekonomiskāku skatījumu uz šiem jautājumiem. Es varu stāstīt galvenokārt par Austrijā notiekošo, bet eh, pē, mēģināšu pieskarties arī ES dimensijai. Un varbūt, ka arī dažas hipotēzes mēģināšu apšaubīt un argumentēt ar skaitļiem. Ja mēs runājam par uh, netipiskiem darba līgumiem, vai tie pat tiešām tagad uh, ir uh, avangardā vai nē. Jūs šeit varat redzēt uh, grafiku, uh, kāda ir situācija Austrijā, stabiņa augšgalā, jūs redzat, cik daudz ir nenodarbinātu cilvēku, neaktīvu cilvēku. Pēdējo gadu laikā šis skaits ir pazeminājies no 29 uz 24 procentiem. Uh, tālāk uh, šaurāk stabiņi ir uh, Eh, pašnodarbinātie, frīlansi, eh, ierēģi, bezdarbnieki, daļlaiku strādājošie un cilvēki, kas nodarbināti uz pagaidu līgumiem. Un apakšējais eh, pelēkais stabiņš 40% ir saglabājies stabils, proti 2000. 2004. gadā un arī 2016. gadā šo uh, nodarbināto aktīvo cilvēku skaits bija ļoti līdzīgs. pieaug arī pašnodarbināto skaits. Kāda ir situācija ES līmenī? Šie skaitļi nāk no Eiropas parlamenta pasūtītā pētījuma eh, nestabila nodarbinātība Eiropā. Jūs redzat dažāda veida nodarbinātību. 59% eh, ir nodarbināti uz pilnu laiku. Šis skaitlis ir samazinājies. Un kādi ir citi darba veidi? vairums nodarbinātības formu stagnē vai samazinās. Ir tikai viena netipiska nodarbinātības forma, kas pieaug apmēros, tas ir e, pagaidu darbs, un jāsaka, ka arī Eurofond pētījumā mēs redzam, ka vienīgā eh, netipiskā nodarbinātības forma, kas ir pieaugusi, ir daļlaika līgumi. Nākamais jautājums, ko mēs dzirdējam, vai eh, netipiski līgumi eh, eh, automātiski nozīmē nestabilitāti un nabadzību? Bieži vien šādas vienādības zīmes ļoti naski tiek vilktas. Vai tas tā patiešām ir? Austrijā 14%, cilvēku, 14 cilvēku sastopas ar nabadzības risku, un tas nozīmē, ka Eh, viņu ienākumi ir apmēram 60% no vidējiem ienākumiem. Ja runājam par daļlaika līgumiem, tie ir 11% un eh, eh, bezdarbnieku vidū tie ir 38%. Tātad, ja jūs strādājat balstoties uz daļlaika līgumu, īstenībā risks kļūt nabadzīb, nabadzīgam ir visai samazināts. Esmu iepazinies arī ar dažādu Eiropas pētījumu rezultātiem. Uh, arī ar jau pieminēto parlamentu pasūtīto pētījumu. Jāsaka, ka bieži vien nabadzība ir saistīta drīzāk ar tādu pazeminātu darba intensitāti, nevis atipiskiem līgumiem un zemu algu. Mēs dzirdējām arī, ka Eiropas Savienībā uh, nav pieaudzis nodarbināto nabadzīgo cilvēku skaits. Tas izklausās visai interesanti. Un vēl citi skaitļi, varbūt vajadzētu par to runāt plašāk. SAO arī izpētīja, ar ko tad ir saistīti, kādi ir nabadzības cēloņi galvenokārt. Jūs varat paši eh, šeit skaitļus redzēt. Jā, protams, bieži vien tieši bezdarbs izraisa nabadzība, problemātiskas nodarbinātības formas gan šeit tā netiek izceltas. Netipiska nodarbinātība, protams, var būt problemātiska, var paaugstināt nabadzības risku. Uh, Bet eh, tas viss ir jāizpēta daudz pamatīgāk, ir citi faktori, kas īstenībā uz nabadzību atstāja daudz lielāku ietekmi, runājot gan par eh, bezdarbu, gan arī privātiem notikumiem cilvēku dzīvē. Šodien arī dzirdējām viedokli, ka uh, gan Eiropas Savienībā, gan Austrijā pirmām kārtām pieauga daļlaika līgumi, vajadzētu pavaicāt, vai tas patiešām ir nestabils nodarbinātības veids. Es uh, uzdrīkstēšos apgalvot, ka Austrijā tā tas nav. Eiropas Savienībā ir bijuši pētījumi vai argumenti, kas norāda, ka nestabilitāte runājot par daļlaika līgumiem ir visai. Mm, Eh, ar visai zemu risku, bet ja jums eh, tiek uzspiests daļlaika līgums, tad jau eh, šeit nestabilitātes risks ir augstāks. Nu, cik bieži uh, cilvēki šādas līgumas slēdz brīvprātīgi un cik bieži nebrīvprātīgi. Šeit redzam Eurostat uh, skaitļus. Jūs redzat, cik daudz cilvēku ir nodarbināti ar daļlaika līgumiem nebrīvprātīgi. Uh, bet vairāk par 70% Grieķijā, kas ir noslēguši dar, daļlaika līgumus, labprāt strādātu pilnu darba laiku. Arī Kiprā, Spānijā situācija ir līdzīga, bet ļoti um, zems šādu cilvēku procents ir redzams Maltā, Luksemburgā, Čehijā un uh, Slovākijā. Jāsaka, ka valstīs, kur ir augsti bezdarba rādītāji, uh, Ir eh, ļoti daudz cilvēku, kas ir eh, pieņemti darbā uz daļlaika līgumiem un darīšu to nelabprāt. Bet kur ir mazāk, eh, mazāki bezdarba rādītāji, cilvēki labprāt izvēlas arī daļlaika līgumus, lai gan viņi varētu pat strādāt pilnu laiku, bet viņi to nedara vienalga, kāda iemesli uh, tam ir bijuši pamatā. Un gribēju pateikt, ka Austrija ir tā valsts, Eh, kur eh, aiz Holandes ir otrais lielākais uz daļlaika līgumu bāzes strādājošo skaits, eh, gan par sievietēm, gan vīriešiem runājot. Nu, kādi tam bija cēloņi un kādas tam ir sekas? Tā kā vairāk cilvēki ir noslēguši daļlaika līgumus, arī uh, vairāk sieviešu ir kļuvušas aktīvas darba tirgu un darba ņēmējs Austrijā strādā katru gadu aptuveni par ceturtdaļu stundu mazāk vidēji, jo pieaug to darbinieku skaits, kam ir šie daļlaika līgumi. Austrijā un dažās citās ES dalību valstīs tātad tiek samazināts darba laiks un tas arī nāk par labu darba tirgiem, varbūt jūs tas pārsteigs, uh, Eh, jūs varbūt pārsteigts tas, ka darba, ņēmē, darba devēja pārstāvs, ko tādu saka, ka tas augstu vērtē eh, darba laika saīsināšanu, bet nu tam ir cita struktūra atšķirībā no Francijas, un es domāju, tas mums nekādu kaitējumu nenodara. 87% no uh, cilvēkiem, kas ir slēguši daļlaika līgumus, to ir darījuši uh, labprātīgi, dažādu iemeslu dēļ. Uh, Viens no tiem ir tāds, ka e, šādi līgumi ir e, saistīta ar ļoti interesantiem e, noteikumiem, proti nevajag maksāt ienākumu nodokli, ir arī citi atvieglojumi salīdzinājumā ar pilna laika līgumiem. Arī zināmi sociālie pabalsti tiek saņemti, ja jūs uh, piemēram, uh, nostrādājat zināmu stundu skaitu nedēļā. Ja jūs, piemēram, strādājat pilnu laiku, jūs var, varat pat uh, uh, būt zaudētājs runājot par sociālajiem pabalstiem. Tātad valsts ir panākusi to, ka daļlaika līgumi cilvēkiem šķiet ļoti pievilcīgi. Un jāsaka, ka nevienmēr darba devēji un arī darba ņēmēji vēlas piedāvāt un vēlas slēgt šos pilna uh, darba laika līgumus. Es gribēju tikai uh, pateikt, ka netipiski darba līgumi vienmēr netiek diktēti, ka bieži vien arī paši darba ņēmēji tos ir izvēlējušies. Varbūt pārliekšu šim slaidam. Tur ir uh, nedaudz runāts arī par tādiem uh, zemi apmaksātiem uh, darba līgumiem un arī par uh, tādiem ļoti uh, īsa laika līgumiem. Mēs runājam arī par bērnu dārziem. Bieži vien uh, lauku reģionos bērndārs taisās ciet jau pusdienas laikā, tādēļ arī sievietes izvēlas strādāt daļlaiku. Ja mēs runājam par uh, daļlaiku un uh, īsiem uh, darba periodiem, arī šeit uh, nav nekas uzspiests. Uh, valsts atbalsta šādus darba līgumus. Un jā, citreiz var panākt arī pilnīgi pretējo tam, ko vēlamies. Ja sievietes uh, ļoti ilgu laiku izvēlas strādāt pēc daļlaika līgumiem, nevis slēgt pilna laika līgumus. Un Austrijā tāpat arī uh, pilnīgi visi darba līgumi paredz arī obligātas, uh, obligātu sociālo apdrošināšanu. Tas attiecas arī uz uh, pašnodarbinātajiem. Ja viņi kādreiz ir strādājuši kā darba ņēmēji, kāda pakļautībā, viņi tik un tā var saņemt vēlāk arī bezdarbnieku pabalstu. Šāda apdrošināšana pastāv arī runājot par ārodslimībām, bet tas attiecas uh, uz uh, visiem darba līgumiem. Bet, uh, ja mēs runājam par darba koplīgumiem un tarifiem, tas neatiecas uz pašnodarbinātiem, bet cilvēkiem, kas strādā pilnu laiku. Un nulles stundu līgumus tiesas pie mums ir aizliegušas. Es gribētu teikt, ka Austrijas sistēma atbilst arī tās augstajai elas drošībai, kas joprojām ir saglabājusi savu aktualitāti. Mēs piedāvājam augstu sociālo aizsardzību un tajā pašā laikā liberālas nodarbinātības tiesības. Arī pašnodarbinātie uh, Eh, ja ar viņiem parunājaties un aptaujas pie mums notiek regulāri, eh, lielā mērā ir apmierināti ar to situāciju, kurā atrodas. Varbūt vēl daži vārdi, es redzu, jā, ka laiks nestāv uz priekšu. Tātad daži vārdi par netipisko nodarbinātību un darba tirgu. Jā, protams, šeit ir nācies iziet arī uz kompromisiem, ņemot vērā arī. Um, satricinājums tautsaimniecībā, uzņēmumi vēlas kļūt elastīgāki, un, ja, piemēram, nav iespējams garantēt pietiekam daudz elastības ar tipiskiem mm, darba uh, noteikumiem, tad tiek arī pieņemt cilvēku darbā uz laiku, un, protams, jādomā arī par valsts sniegtajiem stimuliem un par to, Kādēļ, piemēram, Vācijā ekspertu padomes priekšsēdētājs Šmits teica, ka Vācijas ekonomiskā brīnuma pamatā bija uh, elastīgi darba veidi, un kādreizējais ekonomikas un darba ministrs Vācijā teica, nav labāka veida, kā pieņemt cilvēks darbā, kā dailaika līgumi. Tūlīt jau beigšu savu uzstāšanos. Kādus uh, secinājumus varam izdarīt? Nu, vismaz es. Ja mēs vēlamies regulēt netipiskas darba formas, ir jāapzinās, ka bieži vien cilvēki šādas līgumas ir noslēguši brīvprātīgi, to pierāda arī daži, daudzi pētījumi, kas veikti nodarbinātības jomā. Arī e, tādā veidā ir iespējams e, vieglāk darba tirgu reintegrēties e, ilgtermiņa bezdarbniekiem, studentiem, jauniešiem un. Ja darba tirgus ir pietiekami labi sakārtots, ja pietiek darba vietu, tad arī e, būs tāda situācija, ka dažas netipiskās darba nodarbinātības formas pazudīs pašas no sevis. Ir arī e, zināms konflikts starp elastību, runājot par uh, tipiskām darba formām, un es runāju arī par šo netipisko formu pievilcīgumu. Uzskatu, ka LS drošība joprojām nav morāli novecojusi, tā joprojām ir aktuāla, runājot par spēcīgu sociālo aizsardzību un uh, visai liberālām nodarbinātības tiesībām. Jāsaka, ka sabiedrība tagad ir daudz raibāka, tā ir mainījusi savus vaipstus, un tādēļ ir jābūt arī pietiekami raibam šim darba formu piedāvājumam. Paldies! Paldies, Glēsner kungs! Jūsu prezentācija vēl vairāk noskaidroja mūsu skatu uz šie, ar šiem faktiem un skaitļiem vienlaikus padarot pilnīgi skaidru to, ka labvēlīga situācija Austrijā pastāv, bet tas nebūtu neatspoguļo situāciju titu, citos Eiropas reģino, reģionos, tīpaši tajos, kur ir lielāks bezdarbs un kur ir nestruktūrēti apstākļi. Un es vienādiņi vienmēr saku, ja nav sociālu partneru, kas ietekmē darba tirgus politiku valstī, ja tādu nav, tad tādā gadījumā rodas visas šīs problēmas, ar ko sastopamies. Pretējā gadījumā atkal aina ir visai pozitīva. Paldies, tālāk došu vārdu. Silikjotis kungam, tas ir mans kolēģis Eiropas parlamentā, un viņš ir eh, referents, kas strādā pie attiecīgiem ziņojumiem. Lūdzu, jums vārds. Paldies, runāšu grieķu valodā. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ελαφορών. Paldies. Pirmām kārtām gribu teikt paldies lūgumrakstu komitejai šeit Eiropas parlamentā par to, ka viņi man uzaicināja, lai es varētu izteikties par šīs ļoti interesantās diskusijas tematu. Es uzskatu, ka šāda veida mm, uzklausīšanas šeit parlamentā mudina mūs saprast, ka mēs nevaram norobežoties no darba ņēmēju aizstāvēšanas, nevaram neņemt vērā šīs nestabilās nodarbinātības fenomenu. Sociālās valsts sabrukums krīzes rezultātā un tās ietekme uz algām un nodarbinātību nevienlīdzības palielināšanās rada draudu sabiedrībai sociālā jomā kopumā. Un tas nāk kā sekas arī šo atipisko darba vietu pieaugumam un, attiecīgi, mm, ņemot vērā, ka regulējums to neskar. Vēlos skaidrot, kādā veidā šo atipisko kontraktu formu pieaugums mm, gulstas uz darba ņēmēju pleciem un neļauj cīnīties tāpat laikā arī pret bezdarbu. Šis pieaugums ir pilnīgi skaidrs - nodarbinātība, darba vietas, uh, nodarbinātību darbvietas Eiropā nereti ska, neatspoguļo šo skaitu šīs nulles stundas, tādi um, cita veida uh, kontraktu var, atipiskie kontrakti, kas neļauj darba ņēmējiem pašiem būt lēmējiem par savu likteņu, bet Eiropas Savienības reakcija līdz šim arī nav ļā, ļāvis šo situāciju atrasināt. Nu tad, lūk, um, vēlos paust jums pāris pārdomas, ko savukārt arī iekļauju savā ziņojumā par darba apstākļiem un nestabilo nodarbinātību. Šodienas runātāji jau deva vairākus piemērus tam, kā ir pastiprinājusies nodarbinātības nestabilitāte. Tajā brīdī, kad aizsardzības tīkls tiek izjaukts, darba ņēmēju iespējas iznot sarunas samazinās. Darba ņēmējiem jāpieņem tādi darba līgumi, kas piedāvā zemākas algas, kur viņiem paredzēts mazākas tiesības un arī nav um, neierobežots līguma laiks. Šāda veida turklāt līgumiem turklāt nav īpaši ietekmes uz bezdarba samazināšanu Var jums piedāvāt arī citus pētījumus, ko īstenošas dažādas iestādes ES iestāžu uzdevumā. Te citēšu pētījumu, ko īste, īsteno, kas īsteno Temple komitejas uzdevumā par darba vietu nestabilitāti, un tur tiek konstatēts, ka darba ņēmēji, kas pieņem fiksēta līguma laikus vai šādus pagaidu darba līgumus, arvien vairāk uh, šo, šis skaits pieaug. No 62% līdz 59% um, samazinājies um, attiecīgais skaitlis. Fiksēta līg, ne, nefiksēta līguma um, jautājumos. Tāpat arī ļoti daudz šī pelēkā zona, nedeklarēta darba, vismaz pēdējos 12 gados tas pieaudzis. Tas noticis arī krīzes rezultātā. Tāpat arī nav meklēta adekvāta risinājuma, tā rezultātā situācija tikai tālāk pasliktinājusies. Piemēram, taupības politika ļoti skarbi skārusi tieši šādus darba ņēmējus un pensionārus. Eirofond pētījums rāda saikni starp darba politiku un e, nabadzīgiem strādāš, strādājošiem. Visās darba valstīs nabadzības risks ir pieaudzis. Tāpat arī, nu, trūkst tiesību šiem darbaņēmējiem. Tas, ka darba ņēmēji kļūst nabadzīgāki, tas eh, atbilst arī SAU pētījumu secinājumiem. Un turklāt pieaug, pieaugs arī variants, kad jaunieši tiek nodarbināti stāža ietvaros, neapmaksātas darba vietas. Šāda veida stāža vietas nepiešķir nekādu veidu tiesības darba ņēmējiem un nereti, kā jau teicu, ir pilnīgi bez atlīdzības. Saskaņā ar aptauju 90% jauniešu uzskata, ka šie, šādas stāžu vietas ir ļoti liederīgas, bet tāpat laikā šādām stāžu vietām ļoti reti eh, seko pastāvīgas darb, līgums par pastāvīgu darba vietu. Nu, līdz ar to šī sistēma ir zināmā mērā pretproduktīva. Jauniešiem arī ir jāpiedāvā piedienīgs atalgojums par paveikto darbu. Uh, jo tieši tad viņi kļūst par liederīgiem eh, darbiniekiem, par kolēģiem, pārējiem un tam līdzīgi. Es domāju, šie pētījumi labi parāda risku, ar ko sastopš, sastopamies šai jaunie, jaun, šo jauniešu gadījumā. Viņi kļūst eh, par eksploatācijas upuriem un nav strikti ietver, ka šāda veida stāžas un mācekļu vietas varētu regulēt. Te turklāt runājam arī par tādām darba, um, darba veidiem, kuros šī eksploatācija izpaužas īpaši lielā mērā. Un te runājam par divu veidu krāpniecības mēģinājumiem, uh, ko pastrādā darba devēji. Nu, pirmām kārtām parādība, kad tiek īstenots franšīzes līgums. Un otrs gadījums kad, piemēram, darba noteikumi neatbilst darba līgumā noteiktajam pamatdarba formas, kas eh, izraisa krāpšanu, protams, ir saistīts tieši ar eh, pašnodarbinātajiem. Un 16% eh, gadījumā tie ir pagaidu darba līgumi, nosūtīto darbinieku gadījumā tāpat, pagaidu mm, darbinieku gadījumā mm, atkal attiecīgs procentuāls krāpšanas gadījumu skaits, un frančīzes kontekstā uh, apmēram 10% gadījumi, sezonas darbinieki aptuveni 7%. Tas viss parāda, ka regulēšanas trūkums darba tirgu rada tālākus riskus, un tas rad, tie pastāvēja jau pirms krīzes. Eiropas Savienības reakcija lielā mērā nebija pietiekama. Secinājumi šīm diskusijām um, ir saistīti ar sociālo jomu. Kā mēs zinām, Gēteburgā tika izsludināts sociālais pīlārs par ko runāja mūsu priekšādātāja Vikstrēma. Nu, tas liecina, ka šis pīlārs pagaidām kalpo tikai kā placebo šai jomā. Un, kā, un tas tiešām nenes vēl reāls rezultāts, kā par to runā arī prese. Šajā gadījumā pīlārs nepiedāvā nekādas obligātas saistības attiecībā uz sociālajām tiesībām. Tas tiešām ir ļoti neskaidrs, eh, miglains teksts, kur tiek runāts par elastību, kas nebūtu varbūt nenāk par labu darba ņēmējiem. Savukārt komisija grasās īstenot tādus pasākumus, kas ļautu liberalizēt un deregulēt darba tirgu. Tiek uzsākt sarunas arī ar sociālajiem partneriem, tiek pieņemt tādi mēri, kas saistīti ar birokrātijas apkarošanu un darba drošības jautājumu. Tā visa rezultātā var secināt, ka šie atipiskie līgumi nav risinājums bezdarbam. Drīzāk tie rada tālāku nabadzības pastiprināšanos un sociālās plaisas kas attiecas uz sociālo aizsardzību, šeit nav pareizās virzības no dalību valstu puses. Darba devēja joprojām var turpināt ja noteikt šos darba noteikumus, radot atipiskas un nestabilas darba vietas, reizēm pat nelegāli. Lai šo problēmu risinātu, nepietiek tikai ar tādu mudinājumu no dalību valstu, mudinājumu dalību valstīm mainīt virzību. Nē, ir patiešām jāmaina ši, šī virzība, ko neveiksmīgi veicināja visi šie taupības pasākumi mums Empel komitejā. Bija vēlme mainīt definīciju par to, ko nozīmē cilvēka cieņa, cieņai atbilstošs darbs un ko nozīmē šāda cieņpilna dzīve. Kopā ar ēnu referentiem šķiet mums izdevies iet pareizajā virzienā. Izmantojām definīciju, definīciju, kas pastāv starptautiskajā darba organizācijā bez DO, tātad mm, par šo šāda veida darbu, kas definē šo darbu kā tādu darbu, kas ir produktīvs, un nodrošina cilvēkam cīņpilnu dzīvi, darbu un privāto dzīvi, ļauj brīvi īstenot savas izpausmes, runas tiesības, pulcēšanās brīvību un ļauj līdzdarboties lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē viņu dzīvi. Tādējādi vēršoties pret nevienlīdzību. Lai to visu īstenot, Eiropas Savienībā ir jāpieņem politika, kas spēcinātu darba ņēmēju tiesības sociālā dialoga ietvaros. Šādas koplīguma saruna ietvaros, ļaujot visiem darba ņēmējiem izmantot savas pulcēšanās tiesības un ļaujot viņiem brīvi līdzdarboties bez jebkādām ierobežiem sarunās par koplīgumiem. Tātad, lūk, jāveicina tāda stratēģija, kas nosaktu globāli visus darba ņēmējus šādu koplīgumu sarunu kontekstā un jāspēcina arotbiedrību loma, jo tie ir būtiskākie sociālie partneri. Jāizvēlas no, jāizvērās no atipisku darbvietu ļaunprātīgas izmantošanas. Eiropas Savienībā katram darba ņēmējam ir jābūt skaidram par to, kāds ir tas darba laiks, jānodrošina atbilstīgs atpūtas laiks ikdienas un arī nedēļā. Jāveicina sociālā aizsardzība, jāstrādā pie atbilstīgu darbu vietu veidošanas politikas. Plašsaziņas līdzekļos un sabiedrībā, tāpat arī šeit parlamentā, arvien vairāk tiek runāts par to, ka, lūk, ir uh, tiesību aktos nacionālā līmenī un Eiropas līmenī jāievērš definīcija par to, ko nozīmē cilvēku cieņai atbilstošs darbs. Nu, vēl 30 sekundītes priekšādātāji. Tātad, faktiski ir vajadzīga šāda ietvera direktīva, kas ļautu šādu darbu veicināt. Tas attiektos uz visām darba vietām, uz visiem darba ņēmējiem, visiem darba devējiem un uz visām šīm pamattiesībām. Mēs turklāt vēlamies, lai Eiropas Savienība uh, izstrādāt arī sociālo tiesību hartu, kas tādējādi dotu mums rokās instruments, kas ļautu cī, cīnīties pret tādām politikām, kas um, bē, nepalīdz attīstīties darba tikuma pareizajā virzienā. Tāpat arī ir vajadzīgs uh, sociālā progresa uh, rādītājs, kur varētu runāt par šīm sociālām tiesībām un darba tirgus brīvību. Paldies! mūsu komitejas nostāja. Jūsu viedokļi, viedoklis par to, ko mēs darām saistībā ar nestabiliem darbvietām Eiropā, um, jūs labi to izpaudāt. Beker kungam, diemžēl, bija jādodas prom. Ļaujiet man iepazīstināt ar sevi pēc minūtes. Es esmu Džuda Kartona Dārlinga, esmu leiboristu sociālistu deputāts šeit parlamentā, līdzdarbojos pilntiesīgā veidā šeit lūgumrakstu komitejā. Mums vēl apmēram 15 minūtes paredzētas šobrīd, lai uzdot jautājumus un saņemt atbildes par šo, šo paneļu tēmu, tāpēc gribētu kolēģus lūgt izteikties. Redzu, ka pāris kolēģi to vēlas jau darīt. Nu, lūdzu, varbūt jautājumi tad varētu būt īsi lakoniski, lai varam saņemt arī attiecīgi īsas un lakoniskas atbildes. Paldies! Man ir trīs jautājumi, trīs jautājumi par manu pašu valsti. Vai pastāv kāds likumdošanas pārmaiņas, kas ir nomain, novedušas pie pieaugošas pagaidu darba vietu skaita pie Spānijā? Un vai šāda veida darba līgumu pieaugums ir raksturīts arī Polijai, jeb līdzīgas tendences novērotas arī citās valstīs? Un visbeidzot, kādas ir likumdošanas noteicošās eh, lietas kas, um, nu, tad ietekmētu šādu veidu nestabilu darba vietu veidošanos arī citur Eiropas Savienībā. Paldies! Nākamais runātājs. Džud, paldies! Paldies visiem runātājiem! Mēs runājam šeit par ārkārtīgi svarīgu koncepciju. Tā tiešām ir pilnīgi sērga šīs nestabilās darbvietas. Tā tas ir arī Itālijā. Es izjūtu atbildību šī jautājuma saistībā. Mums, kā tāds pārstājums, šeit jāuzņemas atbildība. Un jārisina šis jautājums vistiešākajā veidā, atjaunojot darbaņēmēju pašcieņu un tam līdzīgi. Nedrīkstam izturēties nevērīgi. Redzu, ka ir vēlme mainīt šo paradigmu. To novērojam, piemēram, Austrijas gadījumā. darbam vajadzētu būt instrumentam, kas veicina cilvēku pašcieņas attīstīšanos. Jūsuprāt, šī juridiskās situācijas pasliktināšanās dalība valstīs um, ir saistīta ar elastības jautājumu? it kā tiek teikts, ka ar elastību tiek palielināta drošība, bet reizēm gadās, ka tādējādi darba ņēmēja aizsardzība tiek vienkārši sagrauta. Tiek ignorētas arī pēdējo gadu biežās sūdzības par ļaunprātīgu izmantošanu. Te ir runāts par diskrimināciju starp dažādām darba formām. Domāju, ka ir jāatjauno arī statistikas dati Eiropas līmenī attiecībā uz šādām lietām. Un ir vajadzīgi konkrēti um, mēri, lai šī elastība nekļūst vēl plašāk un nerad vēl vairāk šādu nestabilu darba vietu. Sí, buenas tardes, gracias. No, yo empezaría... Paldies, labu pēcpusdienu visiem. Pirmkārt, vēlējos atgādināt par Eirostat skaitļiem. Viņi ir saskatījuši nabadzīgo iedzīvotāju skaitu 1,7 miljonu Eiropā, protams, paturot prātā, ka pirms vairākiem gadiem E, šie skaitļi bija vēl citādāki. Nu, tātad 2020. gadam, protams, līdz ar to nu, mērķim pietuvināmies. Nu, pāris jautājumu no manas puses nezinu, vai varēsiet uz to atbildēt, bet, ja jā, tad lūdzu. Šie nestabilie darba līgumi, kas pastāv Eiropā kopš krīzes, kas izveidot Eiropas kopš krīzes, vai jums ir kāds, kad nojas par to, cik lielā apmērā tie tiek izmantot un cik lielā mērā tie tiek iz, tie izmantot tieši kopš 2008. gada? Un tālāk, um, sievietes salīdzinām ar vīriešiem, par 10% eh, punktiem ir samazinājušies šie skaitļi. Tīpaši skatāmies uz sievietēm laukos, tās kļuvušas gandrīz eh, neredzamas. Un, protams, ka nestabilitātes, ka šīs sievietes vislielākajā mērā. Diemžēl, protams, ir šie stundu kontrakti, nu kas tas par stundu, un tas pilnīgi necienīgi. Kaut ko tādu neesam piedzīvojuši kopš pēckara perioda. Un tad ir lūk šie iedzīvotāji, kas strādā gan, bet ir nabadzīgi šaka, tā tas ir briesmīgi, tas ir briesmīgi viņiem, viņu ģimenēm. Un tad man ir jautājums grieķu kolēģim, kā referentam, Silkjotis kungam. Pirmkārtām gribēju jums pateikties par sagatavoto ziņojumu projektu un visu darbu, ko esat ieguldījuši šajā procesā. Jūs runājat par sociālās sadzību darba ņēvējiem, par eh, sarunām par koplīgumu un tā tālāk varbūt jūs varētu pastāstīt, kas šobrīd notiek ar grozījumiem um, sarunās. Es saprotu, ka vairākas atsaucas no tekstiem ir izņemtas sarunu rezultātā. Es saprotu, ka cim radušās uh, kaut kāda veida problēmas šajās diskusijās par grozījumiem, vai ne tā? Paldies, nākamais runājs pāris piezīmes, pirms uzdodu jautājumu. Glaisner kungam mm, klaisījos par situāciju Austrijā. Bet realitāte, kas notiek Eiropas rīnavī sociālajā jomā, nodarbinātības jomā, visas. Mēs esam nonākuši pilnā. Nu, kāda, ir, kāda ir jūsu ieteikuma Eiropas Savienībai? modernizēt darba tirgu, un es gan lieku to visu pēdiņās. Ko nozīmē šī elastība, šī ekstremālā elastība? Dzirdējām par strādājušiem Spānijā 20% nabadzīgāko strādājušie ir to, kurus krīzes kārus visvairāk. Runājām par daļlaika līgumiem, kas, kur skaits pieaug, un es runāju par Spāniju, bet līdzīgi tas ir Francijā. Uh, un tie tiek uzspiesti, jo likums paredz, ka ja jūs izmantoties šādā veidā pieņem darbā cilvēkus, jūs, piemēram, ja jūs strādājat divus eh, daļlaika līgumus, tad jūs, jums nav jāmaksā nodokļi kā par pilnu apmēru. Bet tas, protams, nozīmē, ka darba ņēmē tiesības samazinās Spānijā pakalpojumu jomā no 22 līdz 30 procentiem pamazinājusies alga no 22 līdz 33%. Tas attiec uz eh, arī, piemēram, celtniecības nozari. Un tas nozīmē, ka šis, šī virzība, kas it kā ļoti liberāla un, nezinu, nodrošina konkurētspēju, no, vienlaikus nozīmē nestabilitāti. Un tas ir modelis, kam seko tagad daudzas valstis. Lūk, paskatieties uz Spāniju, kas viss ir tik lieliski, 95% kas līguma, kas tiek par, parakstīta Spānijā, faktiski piedāvā ar vien mazāk. Vai tad tādu sociālo modeli mēs vēlamies izvēlēties? Sociālā politika nav Eiropas Savienības kompetencē. Nu jā, bet mēs taču vēlamies arī šo Eiropas dimensiju arī šādās šādos aspektos. Un vēl viena lieta, kas man interesē. Tā vietā, lai teiktu, lūk, cik lieliski darbojas šis vai tas modelis, es gribu vecāt, kāda ir ietekme, piemēram, uz izaugsmi un uz darbiņēmēju pirktspēju, piemēram, Austrijā šajā gadījumā. Lielas paldies! Paldies par visiem šiem jautājumiem. Pievienošu komentāru arī pati no savas puses. Tas, ko Eiropā novērojam, šis nevienlīdzības pieaugums un tā tālāk ir tiešā mērā ietekmē sociālo kohēziju un tiešā mērā ietekmē arī uzticēšanos valsts iestādēm, darba tirgus iestādēm un pašos pamatos apdraud uzticēšanos Eiropas projektam kā tādam. Un man šķiet, ka tas ir galvenais atslēgi jautājums, kam jūs neviens nepieskārāties. Mēs skatījāmies uz to visu no ekonomiskā skatu punkta, bet kur ir šī politiskā dimensija nestabilitātē, nodarbinātībā? respektīvi, ka šāda nestabilitāte var radīt burtiski tālāku, ļoti auglīgu augsni tādai bīstamai politiskai kustībai un pārmaiņām. Es domāju, ka arī to, šo elementu vajadzētu iekļaut diskusijās. Pavisam nedaudz mums palicis laiks, mazliet no nākamā paneļa aizņemsimies laiku, esmu priekšādātāji, tāpēc to drīkstu darīt, tāpēc nenākšu klajā arī ar plašiem ievadvārdiem šī nākamā paneļa kontekstā, bet šobrīd došu tad tādā gadījumā uh, visiem. A, nē, vēl viens komentārs, bet tam jābūt ļoti, ļoti īsam. Kunevs kundze, jā? Ja? Pavisam, pavisam īsi. Vienu minūtīti. Paldies! Gribēju uzdot jautājumu Eirofonu pārstāvim. Kāpēc ir 78% grieķu brīvprātīgi ne, strādā? um, pagaidu līgumu kontekstā. Nu, viņus uz to piespiež konkrētie pašreizēji apstākļi. Un arī gribētu vairāk informācijas, varbūt tieši specifiski par Eiropas dienvidiem. Paldies! Nu tad, lūk, kā jau teicu, mazliet aizņemsies laika no nākamā panelēm atvēlētā, bet lūkšu visus runātājus tomēr izteikties lakoniski un arī nu, mēģināšu uh, jūs uh, dot kādus vadošus norādījumus šai ziņā. Atgriežamies pie Paletas kundzes. Uh, Nu, varbūt tad eh, pusotru minūti, lai jūs atbildētu uz šiem jautājumiem, un tad katram būs tikpat daudz laika. Es saprotu, ka tas ir ļoti īsts laiks. Sākšu ar pēdējo jautājumu. Man nav konkrētu skaitļu, eh, varu tikai kaut ko no galvas pateikt, bet es varu eh, atrast šos datus un atsūtīt vēlāk kolēģiem šos interesējušos datus. Manuprāt, lielākā daļa jautājumu bija diezgan specifiski. Sure back, es saprotu, ka jūs vēlaties citiem kolēģiem dot eh, jautājumus, eh, iespējas atbildēt uz jautājumiem, un tad es varbūt Magdas kundzei tālāk dod vārdu. Jā, pavisam īsi. Eh, Valences kungs jautāja varu atbildēt, ka nav nekādas būtiskas izmaiņas polijas likumdošanā, kas e, ir, e, ir izraisījušas šīs pārmaiņas. Tas tā pakāpeniski pieauga šī pagaidu nodarbinātība. Redzam, ka pieauga arī publiskā sektora loma e, nodarbinātības standarta graušanā, respektīvi pub, publiskais sektors lielā mērā atteicās no daudziem pakalpojumiem, nododot viņus eh, privātajam sektoram, kā ar pakalpojumu sniedzējiem. Un tie, kas tur strādāja, kas līdz tam bija labi aizsargātās darba vietās, eh, bija spiesti stār, strādāt eh, tagad privātos uzņēmumos, uzvarot iepirkumos par zemāko cenu. Un tie jau bija civiltiesiski līgumi Polijā mēs eh, sabiedrības diskusijās runājam par to, ka tas ir kaut kas eh, Polijai ļoti raksturīgs, eh, šie viltus pašnodarbinātības jautājumi. Un jāsaka, ka mēs redzam, ka šī problēma skar ne tikai Poliju, bet diezgan daudz, ja ne visas dalību valstis. nestabilu darba vietu un eh, pagaidu darba līgumu eh, noteicuši faktori. Un tu var atbildēt kā ekonomistē. Izmaksas saistībā ar atlaišanu un darbā pieņemšanu, ar to saistītām procedūrām, un ja šo izmaksu posteni var samazināt, kāpēc gan to nedarīt? Tāds racionāls ekonomisks pamatojums tam visam eh, pamatā ir. Otrakārt, nodoklis, kas saistās ar dažādiem eh, līguma veidiem un arbitrāžu iespējas. Treškārt, franšīzes stāsts, tas bija interesants. Pagaidu darba aģentūras, tas, manuprāt, bija viens no virzītājiem. Un visbeidzot par eh, nevienlīdzību. Par to varētu runāt daudz, bet varu minēt dažus skaidrus. Polijā dažus pēdējo gadu laikā, neskaroties to, ka pieauga civiltiesību līgumi un pagaidu nodarbinātība, mēs redzam, ka ienākumu nevienlīdzība mazinās. Tas nozīmē, ka lielākā daļa no tiem, kas e, ir trūcīgi, ir cilvēki bez darba. Līdz ar to, ja zināma daļa no pagaidu nodarbinātības, mēs nezinām, cik liela daļa uh, ir e, spējusi cilvēkus e, izvest no nabadzības un ievest darba tirgū. Ļoti labi, Glaisner kungs. Paldies! Protams, ka tā tas ir. Ir atšķirīga situācija Austrijā, Vācijā, Zviedrijā un citur. Tas, ko es sacīju, Jāsaka, viens pret viens tas nav uh, sakāms par citām valstīm, kas, piemēram, smagāk ir cietuši krīzē. Tomēr esmu pārliecināts, ka visiem vajadzētu uh, gribēt it kā pilna laika nodarbinātību, bet to nevar arī uzspiest. Un šeit arī konflikts ir starp uh, kvalitatīviem uh, augstvērtīgiem darbiem un darbu, darba vietu skaitu, kvantitāti. Pēc krīzes Eiropā bija skaidra redzama problēma. Darba vietu skaits bija pārāk mazs. Un tāpēc uzskatu, ka labāk ir netipiska nodarbinātība nekā nekāda nodarbinātība, ja bezdarbs. Un tas arī bija pamats reformām, kas tika īstenotas Vācijā. To var pieņemt vai noraidīt, bet rezultāts šīm reformām bija ļoti pozitīvs. Tā pieauga nodarbinātība, pieauga ienākumi, samazinājās nabadzība. Kopumā Esmu priecīgs konstatēt, ka izskatās, ka Eiropa ir pārvarējusi krīzi. Pēdējie Eurostat skaitļi bija tādi, ka nu, nabadzība Eiropas Savienībā samazinās, un es vēlos uzsvērt, ka Eiropas Savienība un dalība valstis starptautiskajā salīdzinājumā ir diezgan sociāls. Eiropas Savienības dalībvalsts salīdzinot ar citiem reģioniem Japānā, ASV, mēs joprojām šajā salīdzinājumā redzam, ka Eiropas Savienībā uh, Mums ir eh, ne tikai liels sociālo izdevumu um, procentuālais, eh, procentuālā daļa. Tā kā globālā ziņā mēs noteikti neesam deficītā. Labi, paldies. Silikjotis kungs, pavisam īsi viena minūte. Paldies. fakts, ka Eiropa sāk izkļūt no krīzes. Nu, īstenībā tas neatiecas uz lielāko strādājošo skaitu. Ziņojumā ir atsauce uz sociālo nodrošinājumu, bet ir jādomā arī par lojalitāti. Jāsaka, ka krīze ļoti skaudri uzrādīja to, kā izturas brīvais tirgus cik nekontrolējams tas ir, un ļoti daudz cilvēku ir nokļā, nokļuvuši nestabilos apstākļos. Ir jāievēro Eiropā ļoti stingras sociālās ekoloģiskās normas, bet netiek ievērotas nekādas cienīgas nodarbinātības normas. Paldies! Es tad uh, izpildīšu savu lomu kā Bekara kunga aizvietotāju, sakot paldies visiem, kas piedalījās uh, pirmajā paneļa diskusijā. Tagad pāriesim pie otrās paneļa diskusijas, uh, un tad es varu uh, Bekara kungu vairs netēlot, būtu Džūda Kirtona Dārlinga. Un pāris vārdi par sevi. Pirms mani ievēlēja Eiropas parlamentā, biju arotbiedrības pārstāve Eiropas eh, arotbiedrību konfederācijā ETUK. Ar, eh, sadarbojas ar eh, savu draugu un kolēģi Eduāru. Arotbiedrībās strādājot, redzēju, ka pieaugot nestabilai nodarbinātībai, pieaug spiediens arī uz tiem, kas strādās standarta darba attiecībās un eh, arī uz cilvēkiem, kuri uzskatīja, ka viņiem ir standarta nodarbinātība. Tas varbūt eh, tik skaidri līdz šim neizskanēja līdz šinējās diskusijās. Otra lieta, ko vēlējos sacīt, es pārstāvu Anglijas ziemeļu austrumus, kas ir viennozīmīgi labākais reģions eh, apvienotajā karalistē, bet vienīgais mums ir arī īpaša reputācija Mēs esam nulles stundas līgumu galvaspilsēta apvienotajā karalistē. No 16. gada vasaras līdz 17. gada vasarai cilvēku skaits, eh, kas eh, strādā balstoties uz nulles, eh, līgumu, nulles stundu līgumiem, pieauga par 17%. Mēs, es pārstāvu mazāko reģionu šeit Eiropas parlamentā, un Tādējādi var pāriet pie otrās paneļa diskusijas uz citu perspektīvu no ekspertu uz vairāk lūgumu rakstu komitejas skatījumu. Lūguma raksta autors, pieteicējs, kurus esam uzklausījuši arī iepriekš komitejā, kas ir iesnieguši lūguma rakstu saistībā ar pagaidu nodarbinātību, ar nestabilo nodarbinātību, aicinot pārtraukt ļaunprātīgu izmantošanu un atrast līdzsvaru, par kur Glaisner kungs runāja, līdzsvaru starp elastīgumu no vienas puses un nepieciešamību nodrošināt drošību strādājošajiem no otras. Iepazīstināšu ar otro paneļu diskusiju. Tās dalībniekiem Ians Hotsons, Bakers and Allied pārtikas strādājošo arotbiedrības priekšsarētājs, Kerstins Havalts, pārtikas lauksaniecības un turisma arotbiedrību federācijas pārstāvis Vincenzo de Michele, īstermiņa līgumu uh, eksperts un jurists no Itālijas, Sergio Galeano, jurists, kurš pārstāv Itālijas lūgumraksta iesniedzējas, un Maikls Ašbruks, lūgumraksta autors, kurš pārstāv līguma aģentus Eiropas iestādēs. Un noslēgumā dzirdēsim eh, pārstāvu no Eiropas komisijas, lai noklausītos eh, komisijas atbildi uz daudziem dzirdētiem komentāriem šodien. Ien, desmit minūtes jums eh, varat droši izmantot mazāk. Nu, centīšos eh, runāt pēc iespējas ātrāk. Nulles stundas eh, līgums ir tāds saīsināts apzīmējums, eh, kas nozīmē, ka strādājušie saņem tikai samaksu par faktiski paveikto, viņiem ir jābūt pieejamiem darbam un, jā, un viņiem ir aizliegts strādāt citu darba devēju labā, neskatoties uz to, ka viņiem netiek garantēts nekāds darbs. nulles stundas līgumu paceļ šo situāciju pilnīgi citā līmenī, dodot varu darba devējiem eh, izlēmt, cik daudz viņi eh, piešķir darbu. Viņiem eh, darba ņēmējiem netiek dos nekāds garantijas, viņi var tikai pieņemt vai atteikties no piedāvājumiem. Nulles stundas līgumiem ir arī atbalstītāji, Tas ir eh, tāds elastīgs risinājums īstermiņu problēmām, bet eh, dati liecina, ka šis risinājums tiek izmantots pat gadiem ilgi kā veids, kā apiet eh, darba tiesības. Tas ir ļaunprātīgi cilvēki izmantošana. Pētnieciskie dati liecina, ka 86% iedzīvotāji, eh, kas strādā uz līguma pamata, dara to ilgstoši. Tas vairāk izskatās, ka ļaunprātīgi, ļaunprātīgs izmantošanas veids, nevis eh, faktisks elastības eh, instruments. 40% no tiem, kas strādā uz šādiem līgumiem, vēlētos strādāt vairāk. 14% saka, ka uh, Viņiem ir nepietiekams uh, nostrādāto stundu skaits, lai varētu sekt uh, obligātos maksājumus, kā hipotekāro kredītu, pārtikas izdevums un tā tālāk. Apvienotāju karalistē tiem, kas meklē darbu, ir vēl viens grūtības. Nodarbinā, eh, darba devējiem ir vēl tāds aspekts, ka Atteikums pieņemt nulles e, stundas līguma piedāvājumu tiek uzskatīts par atteikumu no darba piedāvājumu kā tāda. Līdz ar to tas apgrūtina saņi, iespēju saņemt bezdarbnieku pabalstu. ir svarīgi sākt e, ar izmaiņām e, tajā aprakstā, kas tiek izmantots, skaidrojot, kas ir nulles stundas līgumu. Nulles stundas līgumi tiek gandrīz vienmēr piedāvāti pēc principa, ka ir jāpieņem viss vai nekas. Ir tiek nepatiesi arī attēlota dinamika starp darba devēju un darba ņēmēju. Nav jau tā, ka darba eh, ņēmēji var brīvi izvēlēties, cik daudz viņi strādās, kā tas tiek bieži vien pasniegts no likuma viedokļa. Cilvēks, kas strādā balstoties uz darba līgumu, eh, ir darba ņēmējs. Līdz ar to viņa attiecās darba tiesības. Bet gala rezultātā, balstoties šo līgumu, eh, daudz paliek bez jebkādām tiesībām katrā ziņā darba devējs var īstenot savas tiesības pret darba ņēmēju. Beigās eh, situācija ir tāda, ka darba ņēmējs nevar nesamaksāt hipotekāro kredīta maksājumus ne īri, jo viņiem nav garantēts ienākuma apjoms. bieži vien e, faktiskā situācija ir tāda, ka cilvēkiem ir tāds pats status pēc būtības kā pašnodarbinātiem, tikai tas ir nosaukts savādākie. Brīvprātības princips ir aptuveni tās pats, e, tikpat liels, cik e, cietumniekiem brīvprātīgi palikt cietumā. Par pašnodarbinātām personām, nu, tu šeit jāpiemina Uber un Deliveroo. Es domāju, ka jūs sekojat tam, kas notiek. Uh, daži no riskiem, kas ir saistīti ar biznesu, tiek pārlikti uz privātu personām, liekot viņiem kļūt par pašnodarbinātiem. 12 tūkstoši britu mārciņu gadā ir vidējā alga, un e, dati liecina, ka lielai daļai šie ienākumi tad arī ir zem nabadzības sliekšņa darba drošība par darbu ir svarīga, bet e, tāpat arī status organizācijā, kas ir ļoti svarīgi, svarīga atlīdzība par ieguldīto darbu. Bet šeit e, darbinieki neuzskata, ka pret viņiem taisnīgi izskatās un līdz ar to viņi visdrīzāk nevēlēsies eh, ieguldīt papildus pūles savā darbā. Manuprāt, ja darba devējs nav eh, vēlējies eh, izrādīt lielāku uzticēšanos darbiniekam, tad kāpēc lai darbinieks uzticēto šim darba devējam? Tas tāds savstarpējo attiecību modelis. Ekskluzivitātes klauzulas. Apvienotā karalistē 2013. gadā valdības organizētājās konsultācijās tika konstatēts, ka 90% no strādājošiem uz šo nulles līguma pamata nedrīkst pieņemt citu darbu, un tikai nelielam procentam dažkārt ļāva meklēt citu darbu. Un nu, pat no šiem, eh, kuriem tas bija ļauts, 24% eh, bija eh, tomēr atsevišķi ierobežojumi. Kā mēs zinām, ka ir bijis arī absolūti nereāli un neatbilstoši realitātei izmantot šādu modeli izmaksas tiek nodots individuāli strādājošajiem. Ekskluzivitātes klauzula liek eh, vairāk izvēlēties tomēr tradicionāls nodarbinātības veids. Un tomēr var eh, atruna, ka darba ņēmēji var vērsties eh, tiesā pret šādām ekskluzivitātes klauzulām. Uh, Lielākoties eh, tomēr strādājošie eh, strādā zeme apmaksātu eh, melno darbu un diez vai varēs vērsties tiesā. un lielāks tiesas procesu skaits diez vai būs kā risinājums. Tas, tā ir tie, šāds atrunas tikai vēlms izlikties par taisnīgiem, un darba devēji šādos gadījumos tikai vēlas izmantot ļaunprātīgi tos, kas strādā viņu labā. Apvienotās karalists valdība saka, ka ir, e, ir ierosinājis, respektīvi, ka e, kodeks par to, kā būtu jāveido šīs darba attiecības Eh, ir pieņemams pašam darba devējam, un līdz ar to, ja no tām tiek izslēgta, eh, no tās sastādīšanas tiek izslēgta paša darba ņēmēja un arotbiedrības, kas viņas pārstāv, tad arī atbilstība šādam darba kodeksam būs stipri apšaubām. Nekādas īstenošanas kontrols mehānismu un sankcijas eh, nozīmē, ka nebūs ar nekādas kompensācijas mehānismu. Uh, Cilvēki ir vienkārši izmisuši un viņiem nav nekādu iespēju. Rīcības kodeks šajā gadījumā nebūs nekāds risinājums. Problēma ir ar to, ka šie līgumi tiek izmantot ļaunprātīgi. Un eh, atbilde, ka um, paraugu izstrādu šādiem līgumiem varētu būt atbilde, ir arī pilnīgs muļķības. ir jāievieš šādi risinājumi. Visi šādi līgumi ir uzskatāmi par darba līgumiem, kas jāizmanto saskaņā ar 99. gada darba likumu. Tas mazinātu neskaidrību saistībā ar darba apstākļiem, neļaut arī ļaunprātīgi izmantot darba ņēmējs ekskluzivitātes klauzulas ir pilnībā jāizliedz. Pēc tam, kad eh, cilvēks ir strādājis, eh, balsojot šādu līgumu, noteiktu laiku, šīs darba līgums ir jāpārvērš par standarta darba līgumu. Mēs tagad ierosim, ka šis laika periods ir četri gadi. Un mēs uzskatām, ka jāievieš tiesības pieprasīt standarta darba līgumu. Tas eh, balstījās uz vienošanos starp eh, Eiropas sociālajiem partneriem. Nosakot, ka darba devējiem cik vien iespējams ir jānāk pretī paustajiem vēlmei eh, palielināt nostrādāto laiku, ja ir tādas iespējas Nacionāla minimālās algas e, noteikumu 15. punkts un 17. paragrāfs e, iekļauj definīciju šāda veida darbam. Um, to... Paldies! Also, uh, Lūdzu tagad uh, Hovalds kundze uz desmit minūtēm. Paldies, uh, Džūda. Mēs. Uh, Eh, pārstāvam uh, Eiropas uh, ātrās ēdināšanas uzņēmumu arotbiedrības. Jāsaka, šajā jomā strādā ļoti daudz nodarbināto Eiropā. Lielākais darba devējs ir McDonald's, kas ir arī lielākais privātais darba devējs pasaulē. Šeit strādā ļoti jauni cilvēki. Uh, vairāk kā puse ir jaunāk par 25 gadiem, un apvienotajā karalistē viņu skaits pat ir vēl lielāks eh, cilvēki no migrācijas aprindām, tātad ļoti viegli ievainojami. Un ātrā sēdināšanas sektorā ir daudz netipisku līgumu, nulles stundu līgumi, dailaika līgumi, pagaidu līgumi un tā tālāk. Checked, and uh, McDonald's announced to give all their workers the possibility to work more and, and for, for, for uh, certain. Un, uh, Ļoti maz cilvēku skaits šajā sektorā strādā ilgāk par gadu, tāda ļoti liela kadru mainība, ir grūti panākt kaut kādu darba koplīgumu pārakstīšanu. Uh, īstenot tiesības būt ārotbiedrībās, aizstāvēt savas tiesības kopumā, un apmēram 80% no šo ātrās, uzņēm, no ātrās ienāšanas uzņēmumiem ir ar franšīzēm citviet pasaulē. Cilvēki šeit bieži vien strādā arī par minimālo algu. Uh, Mūsu rīcībā nav arī tādu daudz eh, visaptverošu datu. Mm, mēs ceram, ka nākamgad mūsu rīcībā tādu būs vairāk. Ja mēs runājam par šiem lūgumrakstiem, Ians ļoti labi aprakstīja situāciju apvienotajā karalistē. Es eh, gribētu šo to pateikt arī par a, eh, Beļģijā notiekošo. Un ja mēs runājam par likumu, kas attiecas uz fleksi darbiem, Eh, kas tika pieņemts 2015. gadā. Eh, Bēļu ārotbiedrības eh, vēlējās, lai konstitucionālā tiesa šo likumu atceļ, bet tas tomēr nenotika. Piemēram, viesmīlības un ēdināšanas nozarē, gastronomijas nozarē šādu kontraktu skaits ir pieaudzis 500 procentu pieaugums notika nesen salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem 20, par 20 tūkstošiem vairāk strādājušo tikai viena gada laikā. Un jāsaka, jūs esat pieņēmis šādu elastīgo līgumu, tad jūs nevarat arī doties apmaksātā atvaļinājumā, jums pārsvarā ir zemāka alga nekā uh, ja jums ir cita veida līgums, un uh, arī sociālais nodrošinājums ir visai vājš. Tādēļ Beļģija nav pārāk apmierināta, Beļģijas nodarbinātie nav pārāk apmierināti ar šo darba līgumu veidu. Jānis ļoti labi analizēja situāciju, kas izklāstīta lūgumrakstos, kas saistīta tieši ar ātrās ēdināšanas uzņēmumiem. Uh, un šādi nestandarta darba veidi īstenībā pārceļ risku un atbildību no darba devēju pleciem uz darba ņēmēju pleciem. Bieži vien tas iet roku rokā ar citiem pārkāpumiem, nodokļu, izvarīšos no nodokļu maksāšanas un citiem. Un situācija nav vairs tāda, ka ieguvēji ir visi, bet gan, ka zaudētāji ir visi arī valdības taiskaitā. Mums, protams, ir jāizskauž pastāvošie trūkumi, kas joprojām pastāv Eiropas darba un sociālajos likumos. Ir jābūt saskaņotiem likumiem un normām visiem, lai būtu līdztiesība, lai darba ņēmēji neatkarīgi no savu statusa, līguma veida un izcelsmes būtu pasargāti, mēs runājam par uh, labu darbu, par uh, cienīgu darbu, arī par jaunajām digitālajām platformām, kas vēl nav pilnībā noregulētas. Un Eiropas sociālā tiesība pīlārs varētu būt ieguvums šajā kontekstā, ja mēs vēlamies parūpēties, lai visi strādātu uh, balstoties uz uh, stabila darba līguma, lai viņiem būtu sociālās tiesības, tad mēs patiešām būtu ieguvuši uh, labu instrumentu, kas būtu pirmais solis virzienā uz aktīvu cīņu pret nedeklarētu, neētisku un nestabilu darbu. Un tas varētu garantēt pienācīgu, cienīgu darbu visiem. Nu, kādēļ tad neizveidot tādu visaptverošu ietvaru? Eduārdam arī un uh, Silikjotus kungam varu piekrist. Uh, ir eh, augsti jāvērtē lūguma rakstu komitejas darbs, kas palīdz šīs diskusijas aktivizēt. Mēs visi vēlamies sociālu Eiropu un piešķirt tai trīskāršo A, eh, kā līdzīgi kredīta reitinga aģentūras piešķir bankām. Paldies, paldies, ka jūs ļāvāt mums ietaupīt laiku. Nu, man kā priekšsēdētāji tas ir ļoti uh, Eh, izdevīgi, un tagad došu vārdu jūsu blakus sēdētājiem. Lūdzu, jums arī desmit minūtes. Demikēls kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nel mio intervento, che io ho raccolto nella lunga relazione che ho lasciato a disposizione della Commissione per le petizioni, ho cercato di esaminare es mēģināju nedaudz iepazīties arī ar Eiropas tiesas jurisdikciju attiecībā uz uh, līguma abām klauzulām. Saskaņā ar uh, 199, 1999. gada uh, direktīvu numur 70, kas attiecas uz darba tiesībām. Iepazinos arī ar jurisdikciju, vairāku spriedumu kontekstā, arī tieši Itālijas gadījumā, un uzreiz ir iespējams um, konstatēt vairākus tādus uh, satraucošus faktus. Runājot tieši par darba kvalitāti. Un, uh, protams, arī lūgumrakstu skaits ir pieaudzis, tas ir satraucoši. Ir arī joprojām vairāki uh, neaizvērti lūguma raksti. Lielais uh, vairums uh, tiesas pieņemto spriedumu par ceturto klauzulu, proti, ka nedrīkst diskriminēt darba ņēmējus, pat tad, ja viņiem ir pagaidu līgumi. Un gribu pieminēt arī piekto klauzulu preventīvos pasākums, kas ir jāievieš un iespējamās sankcijas, lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu. Runājot tieši par pagaidu līgumiem. Vairums lūguma raksta attiecas tieši uz um, valsts dienestu. Ja nebūtu bijis pirmā ES sprieduma Mangold lietā pirmajā instancē 2015. gadā, tas bija spriedums par kādu skolu, par it kā neeksistējušu lietu, un tas attiecās uz Vāciju un vairākām citām dalību valstīm. Eiropas tiesa uh, atrasto risinājumu ļoti uh, asi kritizēja, un bez Mangolds sprieduma un Lufthanzas uh, sprieduma. Tur mēs runājam par privātu uzņēmumu. Bez šiem spriedumiem šodien būtu tāds ietvars, kas balstītos tikai uz uh, tādiem tiesas spriedumiem, kas attiecas uz uh, uh publisko sektoru un pagaidu līgumiem tajā. Grieķija, Itālija, Francija, Lielbritānija, Vācija, Luksemburga, Spānija, Polija, Īrija un Rumānija ir desmit dalībvalsts, kas man izdevās, kuras man izdevās apzināt. Visas dalībvalstis bija iesaistītas eh, šajās tiesvedībās, ņemot vērā nestabilus apstākļus eh, valsts sektorā strādājošiem. Nu, un tad jau neviļus rodas jautājums Ja lielākā daļa lūgumrakstu, kurus izskata jūsu komiteja, izskata tieši šos nestabilos līgumus valsts sektorā, un arī šie nulles stundu līgumi, kas tika izmantoti apvienotā karalistē, kas tur būtībā tika izgudroti, tad patiešām kaut kas nav kārtībā, un arī Itālijā ir līdzīgi līgumi, kas darbojas ļoti līdzīgi. Mēs varam konstatēt, ka līdz ar to direktīvas 99 šķērsvītras 70 īstenošana netiek pietiekami labi eh, kontrolēta. Jāsaka, šeit tiek runāts par horizontālu eh, šīs eh, direktīvas izmantošanu, un šī direktīva attiecas arī uz valsts dienestu. Ja dalība valsts varētu izvarīties no direktīvas izmantošanas, tās noteikti to arī darītu. Un tad tai vispār nebūtu, šai direktīvai vispār nebūtu nekādas jēgas. Runājot par visiem šiem spriedumiem, kādus secinājumus mēs varam izdarīt? De, direktīva 9970 netika uh, piemērota attiecībā uz valsts sektoru un tajā strādājošajiem. Uh, Un man šķiet, ka Eiropas komisija ir tā institūcija, kurai ir jāraugās, kā tiek īstenoti līgumi un uh, ES likumdošana. Un, ja rodas jautājums, vai būtu nepieciešams grozīt uh, direktīvu 9970, uh, Itālijā pat tiek diskutēts par konstitūcijas grozījumiem tad varbūt, ka vajadzētu šeit tomēr uh, kaut ko citu likt priekšā. Komisija īstenībā nav pilnībā pildījusi savus uzdevumus. To labi demonstrē arī sagatavotā, sagatavotais lūgumraksts, Šeit eh, tiek runāts arī par 108 eh, komisijas līgumdarbiniekiem. Komisija īstenībā ir jāvēršas pret pārkāpumiem dalību valstīs, un tad komisija nu, vairs nav ne dzirdama, ne redzama. Eiropas Savienības tiesas spriedums ir tāds ļoti dīvains, un nevar būt tā, ka dalību valstis no vienas puses paredz kaut kādas robežvērtības un sliekšņvērtības un tās aizsargā, un no otras puses uh, neievēro direktīvā atrunāto. Luksemburga, Luksemburgas gadījums arī tika izskatīts tiesā 2015. gada 26. februāra lieta eh, apvienotā karalīste pret Luksemburgu, jo tur netika ievērota uh, Uh, direktīva 9970. gada 7. mārta uzklausīšanā es arī piedalījos. Es varu jums pateikt, ka mums ir jārunā par šo uh, līgumu, par pagaidu darba līguma apstākļiem, par objektīviem apstākļiem. Un Eiropas tiesas tiesnesis toreiz teica, ka dalība valstu likumdevēji ir ieviesuši normas, eh, kas īstenībā ļoti lielā mērā apgrūtina darbaņēmēju aizsardzību. Un itāļu tiesnesis pieprasīja, lai komisija beidzot sāktu pildīt savus uzdevumus. Tā vietā, lai uzkāptu pārkāpumu procedūru attiecībā uz eh, darba eh, dekrētu Itālijā, viņš vērsās uh, pie Luksemburgas hercogistes. Ierunājam par šo lūgumu rakstu, kas attiecās uz Itālijas skolām. Ir kāds lūgumraksts, ko ir iesniegusi arī nodokļu iestāde un Eiropas komisija Eh, paziņoja, ka tā nav kritiska informācija, ka te ir bijusi dezinformēšana par eh, Eiropas tiesas spriedumu Samurāno lietā. Un galu galā beigās tika apgalvot pilnīgi pretējais. Un, protams, runājot par konkrētu darba ņēmēju kategorijas tiesībām, eh, tas eh, viss vēl vairāk situāciju pasliktināja. Bija arī kasācijas tiesas spriedums, kas atrunāja, ka ir jāievēro direktīvu 9970. Un 2017. gadā atkal te viss vējš sāk eh, pūst uz pavisam citu pusi. Un Uh, apstādinātā pārkāpuma procedūra atkal tiek uh, turpināta. Tas bija šoreiz tiesas lēmums, un tagad notiek tiesvedība Itālijā. Ir sagatavots daudz lūgumu rakstu, un tiesneši vairs netiek aplūkoti kā subordināti darbinieki, jo direktīva netiek piemērota. Un diemžēl šādi nestabili darba apstākļi joprojām pastāv. Problēma ir nopietna. Komisija nav varējusi godam izpildīt savu darbu, tā nav varējusi pietiekami labi uh, kontrolēt direktīvas 99.70 īstenošanu. Es uzskatu, ka eh, tas varētu novest pie liela skandāla, runājot par daudziem nestabiliem līgumiem arī uh, publiskajā, tātad valsts dienestā. Paldies! Paldies! Jā, Mēs dzirdējām tādu daudz uh, smagu, bēdīgu jaunumu, un eh, tagad došu jautājumu vēl diviem lūgumnakstu autoriem. Tagad 5 minūtes Galjāno kungam, un tad vēl Ašbruka kungam arī 5 minūtes lūdzu. Paldies! Paldies! Gribēju pateikties iepriekšējiem runātājiem. Viņi ļoti labi mūs iepazīstināja ar šo nestabilitātes principu, bet es ļoti uzmanīgi ieklausījos arī Vincenzo uh, stāstījumā, un jāsaka, ka ir problēmas, protams, nenoliedzam arī privātajā sektorā runājot par nestabilitāti. Bet īstenībā Itālijā, nu, tie lielākais vairums zemūdens akmeņu ir tieši valsts dienestā. Un īstenībā valsts dienestu 8. gada krīzē vajadzēja skart vismazāk. Nu, vismaz tā tas notika Itālijā. Bet, skatoties, cik daudz lūgumu rakstu ir iesniegts, arī kas ir to autori, ko pārstāvu es to skaitā, no 2007. līdz 2015. gadā, 2015. gadam, mēs eh, varam teikt, eh, ka nestabilas darba līgumus ir slēguši apmēram 290 tūkstoši darbinieku Itālijā, 30 tūkstoši no viņiem strādā valsts uh, veselības aprūpas dienestā. Man šķiet, ka šie skaitļi pat uh, tā īsti neatspoguļo situāciju, ka patiesībā tie ir daudz augstāki. Ir arī citi skaitļi. Eh, tiek runāts par vairākiem desmitiem tūkstošu nestabilu eh, darba līguma parakstītāju reģionos. Un mūsu reģionā arī tika apkopota statistika. Uh, bija uh, arī vismaz 16 tūkstoši ar nestabiliem darba līgumiem. Tad ir sociālie darbinieki, kam gandrīz nav nekāda sociālā nodrošinājuma. Un kopā saskaitot uh, visus šos skaitļus, mēs nonākam pie ļoti augstiem rādītājiem. Un tas pats attiec arī uz citiem sektoriem. Runājot par eh, veselības aprūpi Daudzi no tajā strādājošajiem um, ir tieši medmāsas un feldšeri. Bet tāpat mēs runājam arī par ārstiem, kam bieži vien ir jāparaksta mm, tāds uh, pašnodarbinātā kontrakts, lai gan viņi strādā pilnu laiku. Jāsaka, ka nestabilitāte ir atrodama it visur, gan valsts dienestā, gan reģionos. Sīcīlijā. Tur arī ir kāda lieta, kas tieši tiek izskatīta Eiropas Savienības tiesā. Eh, tur arī ir šis robeža jautājums ar um, Franciju un Šveici. Ir noteikts, ka uh, nestabili darba līgumi var ilgt ne uh, vairāk par 36 mēnešiem, bet ir cilvēki, kas pat 12, 20 vai 25 gadus ir nostrādājuši šādos apstākļos, un 2008. gada krīze pat to nav nekādi ietekmējusi. Tātad likumos ir paredzēts maksimums 3 gadi. Protams, eh, jārunā arī par eh, valsts konkursa procedūras problemātiku. Konkursi ļoti reti tiek rīkoti, ir maskulo lieta, kas attiecas uz skolām, tas ir 90. gadā jau noticis, tur nenotika vispār nekāds konkurs, tas pats attiecas arī uz Sicīliju ilgāk kā 30 gadus Itālijā nav bijis nekādas uh, šīs uh, konkursu procedūras. No 7. līdz 9. gadam tika uh, izmantots arī tās augtais prodī likums, viņš toreiz bija arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs. Uh, Mēs līdz ar to varam secināt, ka šie pagaidu līgumi, kā arī citi elastīgi darba līgumi, tiek izmantoti, lai varētu aizpildīt administrācijā uh, ilgtermiņa darba vietas. Un es jau teicu, ka, piemēram, eh, ir konkrēts joms, ko krīze gandrīz nemaz nav ietekmējusi. Un nākotnē varbūt oficiāli statistikās nemaz neparādīsies eh, konkrētas jomas, piemēram, 5000 eh, tiesneši. Ir šī lieta, kas tiek izskatīta Luksemburgā, kā arī kādreizējie nodokļu iestādes darbinieki, kas 15 gadu garumā ir strādājuši uz pagaidu līgumiem, lai vienkārši aizpildītu vakances. lai aizpildītu brīvās vakances, un tas galu galā katastrofāli uh, ietekmēja nodokļu iekasēšanas procedūru. Itālijā nesen bija reforma valsts sektorā. Tas notika nu, 25. gadā, lai varētu stabilizēt šādus nestabilus darba apstākļus. Bet mēs runājam tikai par apmēram 50% darba vietu, bet ir cilvēki, kas ļoti ilgi jau strādā uh, nestabilos apstākļos, un mēs pat nevaram pateikt, cik daudz cilvēkus eh, šī stabilizācija ir skārusi. Tātad nestabilu darba apstākļu problēma tiks atrisināta tikai daļēji. Noslēgumā gribēju tikai pateikt, ka nestabilitāte ļoti nelabvēlīgi ietekmē ļoti liela cilvēku skaita dzīves. Uh, ne tikai psiholoģiski. Mēs runājam par nedrošību, cilvēkam ir arī grūti paņemt kredītus, dzīvot autonomi, iegādāties dzīves vietu, uh, dibināt ģimeni, un uh, tas ir patiešām katastrofāli. Varbūt, ka vajadzētu rūpīgāk pārskatīt direktīvu 9970. Eiropas parlamentam ir jāskatās, kas notiek dalību valstīs, uh, jā, direktīvu varbūt nevajag uzreiz grozīt, bet ir jākontrolē, kā tā tiek īstenota. Paldies! Es saprotu, ka mums nav daudz laika, saka priekšsēdētāji. Tagad nekavējoties došu vārdu Maiklam Ašbrukam, kas pārstāv līguma aģentus Eiropas institūcijās. I'm going to skip as many of my. Nu, likšu pāri tik daudziem slaidiem, cik vien iespējams, lai ietaupītu laiku. Un, nu, ja jūs vēlaties vairāk informācijas, jūs varat to saņemt no petikomitejas, no mūsu mājas lapas, no manas personīgi arī galu galā. Un faktiski to stundas laikā varēsiet saņemt arī Luksemburgas laukumā numur 8, kur jūs man varat iegāt, nopirkt dzērienu, un es jums tad visu to izstāstīšu. Es atvainojos, acīm redzot, šeit kas nebūtu ir iesprūdis. Lūdzu, šito neņemiet nos no mana runas laika, vai tā var būt, ka kaut kas nedarbojas? Uh, that's very kind. Ah, it always happens. Okay, let's see. Jā, man tā vienādiņa vienmēr gadās. Nē, nē, nekas te nenotiek. The result of austerity. Vai tas ir taupības pasākuma rezultāts, ka viss iet grīstē? Ak un vai?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 klātesošiem. Mīļie, nestabilie draugi. Šim varam likt pāri, šim tāpat. Nu, Pirmkārt, automātiski cilvēku atlaušana pēc, sešu, pēc sešiem gadiem, ignorējot viņu gūto pieredzi, ir milzīgs zaudējums. Ļoti dažas uh, iestādi mm, uzņēmumu to rīkotos. Nu, nu uzņēmumi, ja nodarbināšu kādu sešus gadus, ļoti reti, kad konstatē, ka, lūk, tas man kam nav derīgs cilvēks un met ārā. Un komisija šobrīd cīnās, lai liektu pamatiesību hartas noteikumu tiesības saviem paša darbiniekam, saviem paša darbiniekiem. Tā tas attiecas uz straka lietu, bet viņš vinnēja šajā lietā un komisija smagi zaudēja. Ņemot vērā kontrakta aģentu kontekstu, svarīgākais ir atcerēties to, ka fiks, pastāv fiksēta laika darba direktīva, un tur skaidri un gaiši tiek paredzēts, ja jums ir nostāts uh, līgums par laiku, jūs saņemat tieši tādas pašas tiesības kā cilvēki, kas noslēguši līgumu uz nenoteiktu laiku, izņemot tos, kas dabiskā kārtā ierobežojas šī laika perioda dēļ, un tad, tas, tad šīs tiesības tiek saņemts uz prorāta pamata. Nu, lūk. Nediskriminācijas princips. Nu, ētika. Ētika, protams, šeit, ētikas, protams, šeit nav šāda veida līguma kontraktu, līguma darbā, ņemot vērā, kas tiek nodarīts darbiniekiem. Nu, neviens, piemēram, nevar nopirkt. Luksemburgā aizmirstiet par mājas nopirkšanu, ja jūs esat uz līguma darbinieks. Un pat dzīvokli noīrēt jums neizdosies. Viņiem nepatīk tur tādi nestabili darbaņēmēji. Viņi vēlas pārliecināties, ka viņi saņem nomas maksu par savu dzīvokli. Nu tā tas ir. Un tad iedomāties, ko tas nozīmē jūsu bērniem. Nu, lā, nu tā, nu viena tāda svarīga prasība, ko mēs izsakām Iekšējie kon konkursi jāatver arī kontrakta aģentiem. Pirmo reizi tas 16. gadā tā sāka notikt, kad pāris kontrakta aģentu tiešām izturēja konkursu un saņēma pastāvīgas darba vietas, bet ko mēs vēlējāmies panākt saskaņā ar pagaidu, ar fiksēta termiņa darba līguma direktīvu, mēs vēlējāmies, lai šie konkursi ir tikpat pieejami kontrakta aģentiem kā ierēdņiem. Visiem taču ir vajadzīgs vienāds iespējas, un tas ir svarīgi, tāpēc, ka vairāk par 25% kandidātu saņem vietu iekšējos eh, konkursos un tikai 1% ārējo konkursu rezultātā. Nu, kur tad ir, kurš tad piedāvā lielāku iespēju? Nu, protams, kopaina ir tāda, ka varbūt te mēs tagad sakam skaties kaut ko tā, ka, nu, pateic Kertons Dārlings kundze, respektīvi mēs skatāmies uz politisko pusi visam šim jautājumam. Šis fiksēta termiņa darba līguma variants apdraud um, darbinieku komitejas, apdraud aroda biedrības. Un viens no nu, iemesliem, kāpēc labās pārnu populismas pieaug um, apmēros, ir tas, ka lielākoties šie cilvēki sliktajos apstākļos ir pārāk nobijušies no saviem priekšniekiem, lai cīnītos. Bet um, migrantam jau gandrīkst iespērt. Nu, protams, kāpēc ne? Viņi taču ir tādi paslauķi kāju paslauķi. Nu, kopumā vēl viena lieta, ko mums šai jautājumā jāskata, vienlīdzīga piekļuve iekšējiem darba tirgumu Eiropas komisijā kontrakta aģentiem. Viņi būtu jāinformē par visu veidu darba vietām un jāsaņem līdzīgas iespējas uz tiem pieteikties. Tātad, ko mēs prasām, mēs jau neprasām vairāk līdzekļu, mēs vienkārši prasām lielāku cieņu, vairāk laipnības un pat visam nedaudz godīgu. Un paldies par at Paldies un tiksimies eh, Luksemburgas laukumā numur 8. Thank you very much. Lielas paldies. Nu, kā vienmēr, ļoti kolorītais Ašbruka kungs. Nu, šķiet, tā ir pirmā reize Eiropas parlamentē, kad kāds noslēdz uzstāšanos visu telpus, kāds šos uzaicinot uz dzērienu. Nezinu, varbūt kontraktaģents. Lai kāds ar nebūtu. Nu, lūk, tagad dosim vārdu tiem, kam ir atbilde. Atbildes uz šiem uzdotajiem jautājumiem trīs pārstāvi no Eiropas komisijas ir pie mums. Došu jums katram piecas minūtes, lai jūs varētu reaģēt uz dzirdēto. Nu, ja vēlaties šo laiku sadalīt savā starpā citādi uz priekšu. Pirmais runātājs Pakonī kungs no nodarbinātības ģenerāldirektorāta. Viņš ir departamenta vadītājs. Paldies priekšādātāji, paldies Lūgumrakstu komiteja, ka organizēja šo ļoti svarīgu uzklausīšanu kas, kā jau jūs no paša sākuma teicāt, nāk īstajā laikā, jo tikai pirms pāris dienām pieņēmām sociālo pīlāru Gēteborgā. Nu, viens no šīs iniciatīvas galvenajiem mērķiem, protams, bija samazināt nestabilitāti darba ņēmējiem visā Eiropas Savienībā un uzlabot uh, viņa tiesību īstenošanas efektivitāti. Savā īsā uzstāšanās reizē vēlētos pievērsties divām galvenajām pieejām, kas nu, no mūsu komisijas puses tiek izmantotas, lai šo problēmu risinātu. Pirmām kārtām mēs skatāmies uz to, kā tiek piemērots pašreizējās direktīvas, par to dzirdējām šai uzklausīšanā, īpaši par fiksēta termiņa darba līguma direktīvu, un tad tālāk arī likumdošanas tālākais darbs pie sociālā pīlāra un īpaši paredzētā direktīva. Trīs direktīvas, kas vērstas uz nestabilitātes mazināšanu. Fiksēta termiņa, daļai darba da, termiņa un pagaidu laika. Viņi pārsvarā, vis, tās visas pārsvarā balstās uz sociālo partneru konsultācijām, un to svarīgi saprast, ņemot vairāk, ka tās pārstāv uh, starp to līdzsvaru, kas pastāv no vienas puses starp eh, darba ņēmēju tiesību aizsardzību šajā gadījumā un vienlaikus arī elastības pozitīvās lomas aizstāvēšanu darba tirgu, radot darba vietas. Tātad pašā būtībā jau šie dokumenti ir kompromiss. Visas šīs trīs direktīvas ietver vienlīdzīgas attieksmes principu savos pamatos. Tas ir spēcīgs princips, kas pēc kā vadījās ir Eiropas kopiena tiesa nosodot, piemēram, dažādo attieksmi. Īpaši tajos gadījumos, kad runa par pastāvīgu vai fiksētu termiņa darbu, nodarbinātības apstākļiem šādos gadījos un tam līdzīgi tas direktīvā skaidri noteikts. Un te tiek nāc arī par tādiem jautājumiem kā arod pensijas, um, atalgojuma līmenis, atlaišanas politikas, to starp arī karjeras um, kāpi, pakāpieni un tam līdzīgi saskaņā ar uzņēmumu plāniem. Un tur tiek runāts arī par kompensāciju, kas izmaksājama darba ņēmējiem tajā gadījumā, kad tiek izbeigts fiksēta termiņa līgums. Ir arī virkni citu definīciju, nu, piemēram, maksājumi, kas veido daļu no valsts sociāliem nodrošinājumiem, ir daļa no šīm schēmām un tam līdzīgi. Otrs noteikums, kas jāskata fiksēta termiņa darba līguma direktīvā, ir tas, ka jāizvairās no, no ļaunprātīgas izmantošanas šajā gadījumā, kad fiksēta termiņa tiek piešķirti entajos, entās reizes darba līgumos. Ir jābūt šādā gadījumā ļoti pamatotiem iemesliem, kāpēc šāda veida līguma tiek pagarināta atkal uz fiksētu termiņu. Tur jābūt kaut kādam maksimāla, maksimālam termiņam, uh, vai tam līdzīgi. Un tā, protams, ka mūsu uzdevums ir skatīties, kā šī tirgus tiek piemērots un ko teiks Eiropas eh, kopienu tiesa. Pirmām kārtām, kas tad iekļauts atvērā, par to jau šodien dzirdējām runājam, un tas kļūst arvien eh, sarežģītāks jautājums, eh, ņemot vērā, ka pastāv ļoti traupa šī robeža starp darba ņēmēja status, pašnodarbinātā status, piemēram, tajos gadījumos, kad cilvēks strādā platformu labā un tam līdzīgi. Novembrī tika pieņemts lēmums par temper, pagaidu aģentūru. Uh, kur nolēmumā tika teikts, ka darbiņēmējs pats nedrīkst sevi restriktīvi e, deklarēt, pat tajos gadījumos, kad direktīva pati atsauc uz nacionālajām definīcijām. Tas aktuāli priekšpēdējā runātāja teiktajā šobrīd tiek skatīta ties, tiek skatītiesā lieta, kur tiek uzdots jautājums par tiesnešiem, kur pie tiesnešiem Itālijā respektīvi arī viņi tiek iekļaut šīs direktīvas aptvērumā. Otrs salīdzināmais darbs diskriminācijas novēršanas labā reizēm grūti definēt, kas salīdzinoši dara to pašu reizēm diskrimināciju e, pārmet, piemēram, starp diviem dažādiem fiksēta termiņa darba līgumiem. Šādā gadījumā direktīvas aptvērums arī iet tālāk, liel, plašāk, tiek skatīts plašākajā mērā. Iemesls kā attaisnot dažādos e, nodarbinātības apstākļus, protams, ir saistīts ar dažādiem principiem, kas atspoguļojas arī lūgumrakstos, kas šeit parādās, respektīvi pastāv attieksmes atšķirība, kas varbūt nav pamatos eh, balstīta ar gluži oficiāli šī kontrakta izpratni. Un, fiksēta, un tur tiek runāts arī par to, ka fiksēta termiņa līgums nevar tikt izmantots, lai aizpildītu vajadzības, kas faktiski nav fiksētas termiņā. Tāpat arī runa par to, kāda palīdzība atbalsts pienāks cilvēkiem, kas ir cā, cietuši no šāda veida nelabvēlīgas attieksmes. Protams, ka nav tā, ka fiksēta termiņa darba līguma turētājiem automātiski pienākas nefiksēta termiņa līguma, bet ir jādomā par to, kāda veida kompensācija šā gadījumā pienāks, un kompensācija jautājums kļūst aktuāls eh, vairākās lietās, kas šobrīd tiek skatīts tiesā šo pašlaik. Uh, Vairākas, eh, vairāk lūgumrakstu īpaši no Spānijas, kā tur redzējām arī šodien, šeit komitejā pievēršas tieši ātrās ēdināšanas sektoram. Mm, arī Beļģijā esam sazinājušies ar dalību valstīm. Un komitejā sniegsim tālāk informāciju, kad būsim saņēmuši pārējo informāciju un izanalizējuši pieejamos datus. Itālijas lietas, kas tika šeit prezentētas. Šobrīd analizējam jaunu tiesību aktu, ko pieņēmusi Itālijas valsts šovasar. Un pam, faktu pilnu atbildi dosim, tikko tas būs iespējams. Turklāt arī skatīsimies, vai šāda vai tiesība akts ietver kaut ko, kas varētu izraisīt pārkāpumu preci, procedūru. Un tiks runāts arī par atbilstošu kompensācijas principu tajos gadījumos, ka tas netiek paredzēts kontraktos. Par sociālo pīlāru īsumā. Mēs pieņemam tiesību aktus, konsultējamies ar sociālajiem partneriem un saskaņā ar konsultācijām opcijas būs tad vai nu sociālajiem partneriem izveidot vienošanos vai komisijai pieņemt tiesību aktu. It īpaši rakstiskās deklarācijas direktīvas gadījumā jautājums ir par to, kā lai tā ietver atsevišķas darba formas, kas šobrīd neietilpst aptvērumā un kas skar tāpat laikā 2-3 miljonus darbaņēmējs visā pasaulē, nu vienalga, vai tie būtu maisaimnieki, nulles stundu darbaņēmēji, kur status vēl nav skaidrs, tātad kā šo statusu precizēt un vai šie kriteriji būtu jāiekļauj direktīvā un tā tālāk. Tie ir jautājumi, ko mēs šobrīd pētām kopā ar sociālajiem partneriem. Tāpat svarīgs jautājums papildus informācijas atsvaidzināšanai, ar ko nodarbojamies. Kādām vajadzētu būt tām minimālajām tiesībām, kas samazinātu nestabilitāti? Uh, un ko tad daļrunīgi aprakstīja um, attiecībā uz atsevišķām praksēm, kam cilvēki tiek pakļauti. Ko darīt, lai samazinātu nestabilitāti vienlaikus, samazinot atbilstīgo elastīguma elementu tirgu un darba, darba tirgu? Tātad komisija strādā pie šiem priekšlikumiem, diskutē šobrīd ar sociālajiem partneriem un esam paredzējuši nākt klējā likumdošanas priekšlikumu šī gada beigās. Tagad došu vārdu kolēģiem kolēģi no cilvēku resursu ģenerāla direktorāta Klīnīkundze un pēc tam Rokes kungs būs. Klīnīkungs. Paldies! Pārsvarā vēlos rēģēt uz teikto par kontraktaģentiem Eiropas komisijā. Es esmu atbildīgs par darbā pieņemšanu. Uh, mūsu ģenerāla direktorātā. Tātad, kas attiec uz kontrakta aģentiem komisijā? Jāskatās, kas notika pēc 2004. gada darba dar, reglamenta pārmaiņām, kad tika nomainīts šis eh, palīga aģentu status uz kontrakta aģentiem. Procentāli CDD skaits saglabājās nemainīgs. Tātad nav bijis tā, ka ir pieauguši šādu, darbi, pieauguši šādu darbinieku skaits, šādu līgumu skaits 15 gadu laikā. Tas veido apmēram 10% no kopējā personāla skaita Eiropas komisijā. Un pārsvarā skar tās specifiskās funkcijas, kas atšķirs no pamatfunkcijām ierēģiem. Viņiem zināmas funkcijas viņi kā kontaktaģenti pildīt nevar. Un pastāv arī atlases eh, procedūra, kas atšķiras no tās, kas tiek primārot ierēģiem. Tātad kontraktaģenti mm, ir svarīgs elements eh, komisijas darbā, bet šis, šī joma tiek reglamentēta. Deputēs dzirdējām argumentu kas tiek atkārtotas bieži, respektīvi, ka kontrakta aģenti nezina, kas notiks ar viņu līgumu. Mums liekas, ka viņi to zina gan. Tiek noteikts maksimālais līguma garums, to paredz pēdēji, pēdējais reglaments, tā seši gadi maksimāli, tātad jebkurš kontrakta aģents kas saņem kādu veidu kontraktu, ar ko šādu līgumu tiek slēgti, ļoti labi zina, ka maksimāli viņa līgums var ilgt sešus gadus. Līdz ar to nu, nestabilitāte šai ziņā nav. Otrām kārtām Eiropas komisija paredz, ka ka kopumā skaitot fiksētos līgumus, nu, piemēram, arī šos pagaidu līguma darbiniekus. Un, nos, un darbinieku nosūtījuma nevar kopumā pārsteigt septiņus gadus. Visi šie elementi dod skaidru ideju par to, kas notiek ar kontrakta aģentiem, bet tas vienlaikus ļauj komisijai arī līdzsvaroti plānot darbu attiecībā uz kontraktu aģentiem, tas attiec arī uz sievietēm, un tas ir komisijas interesēs, lai, un tāpat arī kontraktu aģenti inter, paši interesēs. Tālāk Ašbruka kunga teiktais. Attiecībā uz kontraktu aģentu līgumiem un iespēju viņiem kļūt par ierēģiem. Nu, te gribētu koriģēt skaitli, skaitli ko viņš minēja. Nav tā, ka ir tikai divi, kas saņēmuši ierēģņa līgumu iepriekšējā 2016. gada konkursa laikā. 16 e, kontrakta aģenti kļuva par ierēģiem un ir vēl citi, kas tam sakos. Un, nu, kā es saprotu, protams, ir rekrutēšanas ierobežojumi attiecībā uz kontrakta aģentiem, tā to paredz reglaments. svarīgi atcerēt, atcerēties, ka komisijas personālam ir savā uzbūvē sastāvā jāatspoguļo ES dalībvalstu proporcionālais uh, lielums. Nav iespējams pieņemt darbā kontrakta aģentus, uh, neņemot vērā šo geogrāfiskā līdzsvaru principu, jo tādā veidā radīsies tālākas problēmas. Jebkur gadījumā, ko gribēju teikt, šāda veida sanāksmes uzklausīšanas ir ļoti liederīgas, lai paustu viedokli ne tikai attiecībā uz likumdošanas aktiem, bet arī zem attiecībā uz mūsu stratēģijām. Komisārs Ettingers iepriekšējo notikumu pārskatīšanas laikā attiecībā uz kontrakta aģentiem par uzsāka jaunu koncepciju un piešķīra mandātu um, šos jautājumus pārskatīt līdz 19. gadam. Paldies, ka pieturēties uzstāšanās. Laikam nākamais runātājs lūdzu no komisijas. Merci, madame la présidente. Uh, si vous me le permettez, j'aimerais... Paldies. Uh, Ja ļausiet, es gribētu pirmām kārtām atsaukties uz vairākiem punktiem, ko minēja lūgumraksts iesniedzēji un precizēt šo informāciju, nu, precizēt kontekstu, kurā 99-70 direktīva tiek piemērota kontraktu aģentu un ierēģu statusa jomā. Tāpat arī tika teikts, ka komisija ir juridiskai ietvarā zaudējusi tiesas prāvās. Pirmām kārtām jāsaka, debata šajā gadījumā bija pilnīgi par kaut ko citu, par direktīvas piemērojamību ierēģiem ES iestādēs. Jo šī 9970 direktīva kopumā netiek vērsta uz iestādēm. Nu, katrā ziņā tās aptvērums tādā, šajā ziņā ir ievēr, ierobežots. Tāpat laikā noteikumus tiek paredzēti mehānismi, kuros šī direktīva tiek piemērota tajos gadījumos, kas attiecas uz veselību un drošību. Tie, tiesa strāka gadījumā nolēma, ka ir vēl arī citi noteikumi šajā reglamentā, kas var ietekmēt mm, ierēģu veselību un tā tālāk, un arī šajā gadījumā jāpiemēro direktīva. Tātad, jā, šī tiesas lēmuma rezultātā mēs šai tiesas pravā mēs zaudējam bet tas, ka šī direktīva būtu tiešām mērā jāpiemēro ieradņiem, tas nav bāzes princips. Turklāt gribu arī atgādināt vienu lietu, kas arī parādījās lūgumrakstos, kas parasti parādās lūgumrakstos, respektīvi lūgumrakstu iesniedzēja pārsvarā pārmet likumdevējiem, ka viņi nav respektējuši direktīvu 9970 un ka viņi nav attiecīgi šo sešu gadu termiņu ievērojuši. Bet ja tas uz mums tiešā veidā ne, neietiec, un tas ir ietver um, eh, tiesība akts, um, kas netiec uz iestādēm, tāpat laikā šis, kā jūs redzat, sešu gadu termiņš tiek piemērots pavisam konkrētā veidā. Mēs pilnībā ievērojam šo tiesību normu, tā kā tā tika pieņemta 2004. gadā, apstiprināta 13. gadā, tātad lūk, šis ierobežot līdz sešiem gadiem, nāk tikai kā secinājums šeit direkto, direktīvai. Analoģiski 5. pantā pielikumā šai direktīvā tiek paredzēts arī maksimālais laiks nodarbinātībai šāda veida kontraktu ietvaros. Lūk. Un tieši to arī darījām. Atgādināšu, ka 13. gada reglaments eh, tika pārstrādāts un vienkārši atspoguļoja likumdevēja vēlmi ieviest grozījumus un no trim gadiem pārgāju uz sešiem gadiem, tāpēc vēl labāk varētu izmantot šādu veidu uzkvēlto pieredzi un to kolēģu darbu kvalitāti, kas strādā šeit uz pagaidu līgumiem. Tātad, lūk, no juridiskā skatu punkta raugoties, mēs ievērojam šo direktīvu. Otram kārtām. Un tiesa nekad nav apstrīdējusi ne šo pašu reglamentu, nedz turklāt nodarbinātības jomā šos um, šos eh, fiksētos un nefiksētos darba līgumus kā tādus. Ir bijuši divi tiesas lēmumi pēdējo divu gadu laikā, viens pavisam nesen, kur tika, eh, kas bija, nebija par labu arotbiedrības lēmumiem un viņu prasībai, un eh, tiesa lēma par labu pašreizējiem reglamentam. Tādā veidā, kā tas tiek piemērots šobrīd. Pēc tam nāca vairāk arī lēmumi, kas uh, Mēnes Lopes gadījumā, piemēram, kur tika runāts par tālākam niansēm. Tātad, lūk, likumdevējs ir rīkojies konsekventi, atbilstīgi šiem, pieņem, šiem pieņemtajiem reglamentam, un to tiesa arī vairāk kārt ir apstā, apst, apstiprinājusi, un komisija rīkojas tikai saskaņā ar reglamentu. Visbeidzot, šie iekšējie konkursi, kā to teica nu pat tās kolēģis, uh, šāda veida ierobežojumi e, ir saskaņā ar likumdevēju prasībām attiecībā uz piekļuvu šāda veida konkursiem. Ne jau tāpēc, lai ierobežotu kolēģiem iespējas piedalīties šajās konkursos, bet eh, šeit jāņem varam tikai geogrāfiskais princips, bet arī cita veida aizsardzības principi, un šie aizsardzības principi eh, aizsargā pret nepotismu, jo, kā jūs labi zinat, ja, piemēram, kāds ir kontrakteģents, tad atlases kriteriji nenotiek pamatot uz konkursu, bet gan tiek izvērtēta persona, kas ir pietuvinātāk iestādām pārsvarā, tas lūk nozīmē, vai kāds te ir jau Luksemburgā vai Luk Briselē vai tam līdzīgi. Un, lai ievērotu šo līdzsvaru, mums bija jāievēro, jāierobežo šo kolēģi iespējas pilīties iekšējos konkursos. Paldies! Running out of time time. A panel with eight speakers was... Jā, protams, ka bija jau no paša sākuma zināms, ka astoņu runātāju vienā paneļa diskusijā ir liels izaicinājums. Vēlējos atstāt laiku kolēģiem, kuri eh, vēlējās uzdot jautājumus, bet tiešām aicinu jūs izteikties ļoti īsi. Eduard. C'est plutôt une remarque d'ensemble parce que je viens. Paldies, man ir drīzāk tāda piezīme. Uh, ļoti uzmanīgi klausies Roka kunga izteikumos, tie bija ārkārtīgi precīzi, un uh, jūs mūs eh, arī nostādījāt mūsu atbildības priekšā, jo, eh, ja likumdevējs balso par tekstu, tekstam ir gan burts, gan gars. Un, ja runājam par citiem līdz likumdevējiem, Eh, bieži vien ir tā, ka labs eh, ir, eh, piemēram, vēl labāka ienaidnieks, un, ja mēs runājam par šiem pagaidu līgumiem un visu pārējo, mums ir jāsaprot, kā to vislabāk regulēt, Un tādā institūcijā kā mūsu varbūt vajadzēja atvēlēt nedaudz vairāk laika, lai to visu izskatītu. Vai jūs man varētu uh, Eh, pastāstīt, vai kas tāds eh, atkārtojas eh, līdz bezgalībai, nu, ar ko tad ir tik īpaši šie līgumi? Cilvēki pārtrauc sešu gadu līgumu, līguma saistības, un pēc tam, jā, šim cilvēkam pasaka, ka viņš ir pietiekami kvalificēts, un pēc sešiem gadiem viņam pasaka, vai atvainojiet, nestoties uz to, ka uh, jums ir visas, jūs atbilstat visām prasībām, jums jādodas prom, jo tāds ir likums. Uh, Un tad viņi paņem pilnīgi tādu pašu identisku darbinieku, lai veiktu to pašu darbu. Jā, es gribēju arī dzirdēt komisijas eh, izteikumus šajā jomā, lai likumam būtu ne tikai burts, bet arī gars. Much, Edward. Uh, Paldies, Eduard. Eleonora. Paldies. Es vēlētos atsaukties uz to, ko dzirdēju par to, ko komisija uzskata attiecībā uz Itālijas gadījumiem. Iespējams, ka mums ir jānogaida, kamēr lietas tiks pabeigtas. Pārkāpuma procedūra attiec uz gadījumiem, kas bija 2010. gadā jau. Un šīs procedūras turpinājās, balstoties uz Itālijas likumiem par skolām, kas bija katastrofāli. Un tā pieeja, kur komisija izmantoja izmeklējot acīm redzamus Eh, pārkāpumus direktīvas 9970 eh, piemērošanā, nu, tur ir novērojama tāda ne, nepietiekami laba izmeklēšana, tad nolaidība varētu pat teikt. Ir katrā ziņā jāiz, eh, jāizvērtē šī situācija Es aicinu izmantot Eiropas pie, līmeņa pieeju. Manuprāt, šis viss eh, ir atstāts novārtā. Mums jāgatavojas nākamajai plenārsesijai, paturot to visu prātā. Valets kungs, kāda ir ietekme uz strādājošajiem darba tirgu? Eh, šādiem nestandarta nodarbinātības veidiem un, un kāda ir galvenās prioritātes ILO rīcībām, lai nodrošinātu, ka tiesības, eh, kas ir strādājušiem, eh, tiktu ņemts vērā arī visos nodarbinātības veidos un kā starptautiskie darba standarti varētu tikt izmantoti, lai uh, nestandarta nodarbinātībā tos eh, piemērot. Un kur ir eh, trūkumi šajā jomā? Paldies! Forenses kundze, pavisam īsi. Jā, tik tiešām pavisam īsi. Paldies par uzņemšanu jūsu komitejā. Es neesmu jūsu komitejas locekle, bet vēlējos izteikt komentārus par lūgumu rakstu, uh, Eh, kura virzībai es sekoju. Esmu deputāte 12 gadus, pirms tam strādāja Itālijas universitātēs, arī nestabila nodarbinātība. Paldies par iesniegto lūgumu rakstu par 9970 direktīvas piemērošanu. Tur bija viennozīmīgi Itālijas gadījumā pārkāpumu. Es atbalstu tos, kuri izteicās, atbalstošu lūgumu rakstu. Un par to, ka šeit ir jāpiemina arī komisijas atbildība. Un Itālijas valdības atbildība. Es ceru, ka uzsāktie pārkāpumi procedūra ir uzsākta korekti Un uh, Itālijā piemērs ar skolām ir tikai kā tāds raksturīgs piemērs. Jā, es varu dot iespējas izteikties tikai deputātiem, jo mums ir tikai desmit minūtes palikušas atbildēm, kas tiešām prasīs ļoti lielu disciplinētību Izmantosim apgriezto secību, jo lielākā daļa no jautājumiem arī bija vērstas tieši komisijas kolēģiem. Ja iespējams, vai var eh, sarunāt eh, tā, ka tikai viens no jums izsakās eh, no cilvēku resursu ģenerāldirektorāta varbūt? Visi paneļa dalībnieki lūdzu neilgāk par minūti. Un tad tas man ļaut izvairīties no Uh, rājienu saņemšanas no mūsu priekšsarētājas. Jā, paldies. Kas attiecas uz līgumdarbiniekiem komisijā, tur ir jāpiemina divi elementi. Pirmkārt, specializētās funkcijas, kuru viņi veic. Tur ir jāskatās, kādās pozīcijās viņi strādā. Um, kopīgais pētniecības centrs, piemēram. Tur ir cilvēki ar ierobežot laika līgumu, viņiem bieži vien ir doktora grāts kādā konkrētā jomā, un tur ir runa par zinātniskiem jautājumiem, un tad ir pilnīgi skaidrs, ka ar laiku komisijas vajadzības var mainīties konkrētā jomā, 5-6 gadu laikā komisijas intereses eh, var nepalikt mm, nemainīgas. Un ir svarīgi saglabāt elastību šai procesā. Un nevajadzētu arī aizmirst, ka ir otrs elements, kas jau tika pieminēts prezentācijā. Dažām dalību valstīm eh, atlases procedūras ir bloķētas. Komisijā ir tā, ka EPSO struktūra katru gadu organizē atlases procedūras, un līguma darbinieki var piedalīties šajās ārējās atlases procedūras. Jā, pakornīkums, jā, bija par komisijas eh, nevēlēšanos eh, jautājums, tad komisijas nevēlēšanos uh, pārkāpuma procedūru uzsākt pret Itālijas iestādēm. Nu, procedūra ir uzsākta. Šo pārkāpuma procedūru mērķis ir panākt, ka dalība valsts atbilst Eiropas direktīvām. Mums, kā jau sacīju, tagad ir paziņots par Itālijas likumdošanu, kas maina nosacījumus, kas piemērojami fiksēta laika uh, līgumiem, tā skaitā goda tiesnešiem, un mums ir nepieciešams laiks, lai analizētu šos likumdošanas aktus un pārliecinātos, vai Itālijas sistēma līdz ar to atbilst eh, fiksēta laika darba direktīvas prasībām un izdarīt secinājumus uz tā pamata. Tas arī eh, tiek aktīvi darīts Un šie minētie likumdošanas akti ir pieņemti tikai šovasar. Kas attiecas uz jauniem darba veidiem un kādiem, eh, eh, kādām būtu jābūt prioritātēm starptautiskajiem darba standartiem, es vēlos izteikt atzinību par eh, pētījumu, kur prezentēja šīs sanāksmes sākumā, un komisija arī publicēja dokumentu kur mēs labprāt varam arī jums atsūtīt, eh, kur ir eh, atspoguļots komisijas viedoklis par šiem izaicinājumiem. Paldies! Pārējie paneļa dalībnieki lūdzu iekļauties vienā minūtē. Būšu ļoti stingra. Biju mazliet piekāpīgākā komisijas gadījumā, jo lielākā daļa no jautājumu bija adresēt viņiem. Ašbrukungs par Starptautisko darba organizāciju ILO. Varu jums citēt, ka konvenciju numuru 98 ratificēja visas dalību valstis, pat apvienotā karaliste vēl 1950. gados. Un komisija absolūti neievēro šo konvenciju. Viņi uzskata, ka tā uz viņiem neatiecās. Nu tā jūs varat saprast, kādas ir attiecības starp Starptautisko darbu organizāciju un Eiropas komisiju. Paldies, Galjāno kungs! Velocissimo, solo una considerazione. Jā, pavisam īsi. Mendes eh, likums eh, ir tieši šī gada likums, 2017. gada. Un es saprotu, ka komisijai ir nepieciešams laiks, šobrīd ir novembris, varbūt jūs neesat paspējuši to visu izskatīt un pārbaudīt, un varbūt arī jūs varat pateikt, kā, ka, kas tad ir par termiņiem komisijai. Es cerēju, ka tas ies ātrāk. E una sfida, ka... Eh, Makele kungs Jā, nu šie ir tie izaicinājumi, ar kuriem ir jā, jāstrādā parlamentam. Divas arī nestrādāja septiņas dienas, septītajā viņš atpūtās. Un jāsaka, ka var taču sagaidīt ka tas tiek eh, dažu dienu laikā arī eh, izlasīt, iepazīties ar to, ātri uzsākt eh, pārkāpumu procedūru un uzlabot situāciju Eiropas Savienībā nestabilās nodarbinātības jomā. Nākamā runātāja. Cik es sapratu, konkrēti man nebija adresēts jautājums, bet uh, Eh, man ir jautājums, kas notiks tālāk Eiropas parlamentā, Eiropas komisijā? Es pa Kornīkungu sapratu tā, ka jūs sacījāt, ka divi lūgumraksti par ātrā ēdināšanu eh, apvienotā karalistē un Beļģijā. Eh, tur atbildes būs, vai tās būs arī mums redzamas, jeb tikai lūgumraksta autoriem. Šodien gan šeit nebija neviens no Business Europe no, no darbdevēja puses. Un tad jautājums, kas tad notiek tālāk? Kā šie pētījumi, šī uzklausīšana tālāk tiks ņemt vērā tālākajā darbā? Iens Hotsons. Man likās, ka uh, uh man konkrēti netika atrasēts viens jautājums, varam beigt darbu. Nu jā, noticis ir brīnums, esam paspējuši iekļauties eh, atvēlētajā laikā. Tas liek man šobrīd izteikt pateicību visiem, kas piedalījās paneļdiskusijā. Un man liekas, ka šie lūgumraksti, eh, varu teikt, ka droši, ka šie lūgumraksti ir atvērti. Mēs turpināsim komitejā kā deputāti sekot notiekošajiem. Debatas turpinās arī tālāk. Tās šodien nebeidzas. Izmantosim informāciju, komentārus, kuru dzirdējām, un ļausim izpausties parlamenta lomai. Mēs strādājam ne tikai lūgumrakstu komitejā, bet arī citās komitejās Eiropas parlamentā, un mums ir sava loma, kas ļauj jautājumus, kas pacelti ir tieši lūgumrakstos, iestrādāt citās komitejās aktuālos jautājumos, bija arī rezolūcija, kur Eiropas parlaments sagatavoja par nestabilu nodarbinātību, un tā ir zīme, ka mēs, Eiropas parlamenta deputāti, atzīstam, ka pieaugoša nestabilitāte darbā ir negatīvs faktors Eiropai, sociālajai Eiropai, arī saistībā ar sociālo kohēziju, negatīvs aspekts arī ekonomikai, padomājiet par savu reģionu, augstākais eh, skaits apvienotajā karalistē nulles, līgum, nulles eh, stundu līgumiem un trūkstošas prasmes galvenajās eh, rūpniecības nozarēs. Tas arī būs svarīgi demografisko izmaiņu kontekstā. Ja mēs vēlamies risināt problēmu saistībā ar nodarbinātību, kā Bekerkungs sacīja, arī arodu izglītību, profesionālo izglītību, Mēs šodien gan koncentrējāmies eh, prioritāri uz lūgumrakstos minētajām eh, problēmām, eh, bet ja mēs to neatri, neatrisināsim, tas apdraudēs Eiropas ekonomiku kopumā. Un, manuprāt, ir tāds toksiskums, kas ir jūtams ap nestabilu nodarbinātību, kam būs vēl ilgtermiņā politiskas sekas ne tikai Eiropas Savienībai kopumā, bet arī atsevišķām dalību valstīm. Līdz ar to ir ļoti svarīgi rīkoties, ir jāpāriet no runām pie darbiem, un vēlos redzēt arī sociālā pīlāra darbību likumdošanā. Nu, tagad precīzi esam um, iekļaujušies atvēlētajā laikā, tas gan nekad nav noticis iepriekš man vadot sanāks, un tāpēc dodu vārdu šobrīd mūsu priekšsēdētāji Cecīlijai. Jā, paldies, Džūda! Paldies jums visiem! Man jāatvainojas, ka nevarēju visu laiku pavadīt kopā ar jums. Ļaujiet man uzsvērt, ka izējas punkts bija mūsu saņemtie lūgumraksti. Un tajos tiešām ir atspoguļotas e, izmaiņas darba tirgū, kādas ir tendences, kāda ir izaicinājumi. Tātad tās ir tendences, kas nes līdzi arī izaicinājumus. Un tas ir kaut kas tāds, ko mums vajadzētu apzināties visu laiku. Un tāpat ir arī jāsaprot, ka strādāt šādā nestabilā darbā, tas ir ļoti sensitīvi. Tas ietekmē konkrētās personas dzīvi, visu dzīvi. kā jau Džuda tikko sacīja, Eiropas Savienības iestādēm, eh, dalību valstīm, darba devējiem, darba ņēmējiem svarīgākais būtu censties samazināt eh, šo ietekmi, ko atstāja nestabila nodarbinātība. Tam būtu jābūt mūsu kopīgajam mērķim veicināt eh, to, ka cilvēkiem ir vienlīdzīgas iespējas, ir līdzsvars, un tas ir ļoti delikāts jautājums. Man prieks, ka šī komiteja šodien veltīja daudz laika Un es vēlos arī pateikties īpaši eh, politikas departamentam C par šī pētījuma pasūtīšanu un publicēšanu. Tas ir augstas kvalitātes darbs. Tagad tas būs mums ļoti noderīgs, tātad ne tikai šajā komitejā, bet arī visai mūsu iestādei un arī citām iestādēm un iedzīvotājiem dažādajās dalību valstīs. Tāpēc paldies jums visiem. Un kā gaismas stariņš tuneļa galā ir sociālais pilārs. Tas šobrīd ir kļūst par realitāti. Tas nav kaut kas tālumā, kā sapnis. Tas ir kaut kas taustāms, kaut kas tāds, eh, pie kā mēs visi esam apņēmušies strādāt, tāpēc uztversim šo pēcpusdienu kā labu sākumu punktu mūsu ceļojumam, kas vēl ir mums tikai priekšā. Paldies! Un mums pat divas minūtes paliek pāri. Izbaudiet tās un lai jums patīkams vakars!